Uh, good morning, everybody. Um, we're only just shortly behind start time, so I think um, the key. Labrīt! Mēs sākam mūsu sēdi. Es pagaidīšu, kamēr visi ieņem vietas. Man prieks redzēt jūs visus mūsu sanāksmes otrajā dienā. Es ceru, ka jums priekšā ir mūsu dienas papildinātā programma. Gribētu piesaistīt jūsu uzmanību faktam, ka mēs nozīmēsim arī referentus vairākām lietām, ko mēs pārunāsim šorīt. Tā tad mums šodien ir daudz darba paredzēts. Mēs uh, atkal atsāksim jautājumu par tekstilu izstrādājumiem. Tur ir runa par vairākiem projektiem. Un gribu atgādināt, ka šo pēcpusdienu mēs laiku veltīsim pilnībā patērētāju tiesību direktīvai. Uh, Mums notiks viedokļu apmaiņa un diskusijas, un šo darbu vadīs referents eh, Švābkungs. Tātad tāda ir mūsu darba struktūra šodien. Tātad ķeramies pie pirmā darba kārtības jautājuma, un tas ir. Principā mēs atsāksim, turpināsim to darbu, ko jau mēs uzsākām komitejā iepriekšējā reizē. Tas ir pa komisijas priekšlikumu eh, tekstilu izstrādājumu jomā. Tātad tekstila izstrādājuma nosaukuma un marķēšana. Ir notikusi referenta nomaiņa, un man ir li liels prieks, ka Toans Manders kungs, kurš jau ļoti aktīvi darbojās šajā komitē iepriekšējos piecos gados, ka tagad viņš ir pārņēmis eh, šo referentu amatu. Šajā jautājumā tāpat ir ēnu referenta Kromīkundze, viena no manām ļoti citīgajām vicepriekšsēdētājām un Šalda Mozers kundze. Es nezinu, vai ir vēl citi ēnu referenti izvirzīti, bet katrā ziņā es būšu ar, ar lielu prieku došu vārdu arī ēnu referentiem pēc tam. Tālāk. Mums ir arī komisijas pārstāvi klāt. Luīza Filipa Džerāro, es ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Saka priekšsēdētājs, jūs laikam izteiksieties komisijas vārdā, ja es pareizi saprotu. At, jūs esat no Enterprise ģenerāla direktorātu. Un Žraukungs, kurš ir nodaļas priekšsainieks šajā ģenerāla direktorātā, arī viņš izteiksies. Tā tad tādas būs, tāda būs mūsu diskusijas struktūra. Man ir liels prieks aicināt Manders kungu uzsākt šo diskusiju. Thank you very much. Uh... Paldies, Malcolm. Paldies, ka eh, devu man vārdu. Jā, un tik tiešām jautājums ir par tekstilu izstrādājumu, tekstilu materiālu marķēšanu. Un tiem, kas nezin, ko nozīmē šī marķēšana, es gribētu parādīt uzskatām piemēru. Jo redziet, šeit ir trīs uh, marķējumi. Un vēl uh, ceturtais marķējums uz šī izstrādājuma, ko es jums rādu. Uh, Un jāsaka, to ir ļoti grūti salasīt. Man ir jāuzliek brilles, lai saskatītu tos mazos burtiņus, kas ir uz šī marķējuma. Protams, jums jā, jāpārzina arī valodas, lai saprastu, kas tur ir rakstīts, bet katrā ziņā ne jau tas bija tas galvenais. Vienkārši gribēju raksturot, ilustrēt šo jautājumu. Priekšsēdētājs saka, varbūt jūs varētu padot šo tekstilu izstrādājumu gabalu apkārt, lai mēs varētu apskatīt visi šīs etiķetes, šo marķējumu. Yeah. So actually what... Tātad. Lielākā daļa šīs informācijas, eh, kas ir jāatspoguļo, ir obligāta marķējumā, cita ir balstīta uz pašregulāciju, jo, piemēram, ražotājs vēlas šo informāciju sniegt, bet man par to visu ir zinām jautājumi tomēr. Es gribētu pateikties Graujista Gu kungam, kurš eh, ir mans priekšgājējs un veica ļoti labu darbu šajā jautājumā. Viss jau praktiski ir izstrādāts un gatavs, un mēs varam darboties uz šī iepriekšējā darba pamata. Galvenais šī ziņojuma mērķis ir eh, pātrināt uh, tirgus, uh, tirgu ieviešanu jaunām šķiedrām. Ja mēs varētu to panākt Tā tad, lai varētu jaunus eh, šķiedru produktus laist tirgu Eiropā, tad es domāju, ka tas būtu ārkārtīgi labi visai nozarei, jo tādā gadījumā būtu nepieciešams tikai viens apstiprinājums un 500 eh, miljonu patērētā varētu šo jauno izstrādājumu, šo šķiedru jā, eh, tirgu iegādāties. Ir viena dīvaina lieta, varbūt arī tāpēc, ka angļu valoda nav mana dzimtā valoda, lasot direktīvas. Piemēram, Un es gribu vienkārši atgādināt, ka 8. pielikumā otrajā sadaļā ir rakstīts, ka, ka šī metode ir attiecinām uz visu veidu tekstilu šķiedrām ar nosacījumu, ka tā nav intimate mixture, citē referents uh, angļu valodā. Nu, es nezinu, ko tas nozīmē, šis intimate mixture. Tātad, valoda, kā es teicu, ir ļoti svarīga šajā marķējumā etiķetes pie apģērbiem, pie tekstilizstrādājumiem sniedz, kā es teicu, ārkārtīgi daudz informācijas dažādās valodās. Es domāju, ka šo informāciju ir nepieciešams samazināt, jo tas ir pārāk daudz, tas nav nepieciešams uh, patērētājiem. Piemēram, vārds poliestērs, manuprāt, uh, rakstās turpat vai vienādi praktiski visās valodās, un uh, mums šai ziņā vajadzētu pieņemt tādu iekšējā tirgus pieeju un vajadzētu raudzīties, kā mēs varētu atbrīvoties no šī obligātās prasības visās valodās, visu rakstīt uz uh, tekstilstrādājumu etiķetēm. Domāju, ka mums vajadzētu rast veidu, kā varētu izmantot vienu valodu vai vienkārši nosaukt šo tekstilu šķiedru, no kuras ir izstrādājums. Varbūt tad varētu radīt uh, uh tīmekļa vietni, uh, kur patērētājs, ja vēlas, viņš var iet un atrast uh, informāciju, pilnīgi informāciju par šo konkrēto šķiedru vai izstrādājumu. Be... Šāda tīmekļa vietne, protams, varētu būt ļoti noderīga patērētājiem, jo es domāju, ka. Protams, es gribētu arī, lai patērētāji paust, kādas ir viņa intereses. Bet domājot par to, ko patērētājs vēlas, ja patērētājs ir apmierināts, ka visas šīs valodas uh, atspoguļojas uh, ir iekļauts šajās uh, tekstīla izstrādājuma etiķetēs, bet es domāju, ka lielākā daļa patērētāja tās pilnīgi nelasa. To to Tālāk runājot par metožu standartizāciju. Tā tad vajadzētu vienkāršot un standartizēt šīs metodas produktu laišanai iekšējā tirgu, jo tagad paiet 3-4 gadi līdz ir iespējams jaunu šķiedru laist tirgu. Un uh, Ja mēs to varētu samazināt uz pusgadu vai gadu, tad es domāju, ka tas būtu ļoti labi patērētājiem un arī nozarei un arī mūsu sabiedrībai kā tādai. Tālāk. Not yet, uh... Tālāk marķējums uh, mazgāšanai, uh, produktu tīrīšanai. Šo informāciju arī uzrāda praktiski visi ražotāji. Man liekas, ka tā ir ļoti noderīga informācija. Vismaz no savas sievas esmu dzirdējis, ka tā ir ļoti noderīga informācija. Šis marķējums par tīrīšanu un uh, maksāšanu, uh, mazgāšanu, jo tas palīdz saglabāt izstrādājumu kvalitāti. Un, uh, tomēr es nezināju, ka patērētājiem ir jāmaksā par šiem apzīmējumiem, kas ir uz marķējuma, jo šiem marķējumiem uh, tie ir patentēti apzīmējumi, tātad par to izmantošanu ir jāmaksā. Es domāju, ka mums nepieciešams Eiropas Savienības uh, līmeņa marķējums, ko mēs varam kopīgi izmantot visā kopējā tirgu un ko par brīvu var izmantot iekšējā tirgu visiem patērētājiem. Un tā tad, lai viņiem par to nav jāmaksā, mums tā tad par to vajadzētu padomāt. Dažās valstīs ir obligāta prasība šo informāciju izrādīt, citās nē, un tāpēc, es domāju, būtu nepieciešams harmonizēt eh, visas šīs prasības eh, iekšējam tirgum. Ja mēs varētu atbrīvoties no tā, nu, es nezinu, kāda par to būtu cena, bet runājot par eh, šīm patentētajām piktogramām, domāju, ka mēs varētu ieviest, izdomāt kaut ko, nu, daudz maz līdzīgu, protams, ne jau nokopētu, uh, nevis nokopētu šīs eh, piktogrammas zīmes, bet es domāju, ka mēs varētu rast kaut kādus simbolus, kā attēlot to pašu informāciju tādā vienkāršā veidā un nonākt pie tāda paša rezultāta. Piektais pielikums, piemēram, tur ir aprakstīti tekstili izstrādājumi, kuriem nav nepieciešams marķējums. Manuprāt, ir eh, šai kategorijā ietilpināms dažas rotaļlietas un eh, daži citi produkti Tas viss, protams, būtu vēl jāizskata un jāpārbauda, un to mēs reāli referentiem varētu darīt, ja tātad vajadzētu vēl pārnāt to, vai šajā pielikumā minētos apakšprodukts vajadzētu marķēt vai tomēr nē. Es jau IMCO sekretariātam esmu lūdzis izstrādāt uh, īsu kopsavilkumu dokumentu dažos jautājumos, piemēram, vajadzētu pārbaudīt, vai būtu nepieciešams harmonizēt šo informāciju par tīrīšanu, mazgāšanu. Jo kā politiķi mēs varbūt domājam par produkta uh, sagatavošanu tirgumu, bet uh, patērētāji varbūt uh, viņus tas tik ļoti neinteresē. Tātad mums vajadzētu skatīties, lai mēs tomēr uh, ieviestu harmonizētu šo informāciju par mazgāšanu, par eh, tīrīšanu. Tātad galvenais jautājums, vai patērētājs tiešām interesē viss šī informācija no veselības nodrošināšanas, aizsargāšanas aspekta. Un uh, varbūt Eirostats vai kāda cita organizācija, tām iespējams ir ļoti daudz informācijas šai sakarībā, un iespējams, ka sekretariāts varētu mums sniegt kaut kādu informāciju par to, uh, ko patērētāji domā par, teiksim, šīm uz ar veselību saistītajām prasībām. Es jau pieminēju šo piekto sarakstu, piekto pielikumu, kurā ir uh, vesels uh, saraksts uh, produktu, kuriem šobrīd nav marķējums. Vēl viena lieta, par ko šajā parlamentā ir daudz runāts, tā ir izcelsmes valsts. Tā tad vai vajadzētu obligāti norādīt šo izcelsmi produktam, vai nē? Un tālāk Ar ko mēs saprotam šo izcelsmes valsti? Vai tā ir valsts, no kuras uh, reāli nāk šis sākotnējais produkts, vai kurā šim produktam ir pievienot kādu papildus vērtību, tātad viņš ir apstrādāts un nosūtīts tālāk. Es uh, esmu bijis uh, Ķīnā vienu reizi, un mēs toreiz apmeklējām lielu uzņēmumu, kur uh, simtiem tūkstošu Hugo Boss produktu tiek izgatavoti, bet eh, marķējums tiek likts virsū Made in Germany, tātad dažots Vācijā, jo šiem produktiem tomēr kaut kādas pēdējās podziņas vai kniedītes tiek eh, piešūtas un ieliktas Vācijā. Labi, labi, man ar to nav problēmas, saka referents, bet vai mēs tādā gadījumā rakstīsim, ka šis produkts ir izgatavots Vācijā, vai arī vienkārši tas, ka viņam ir papildus vērtība pievienot Vācijā, un izcelsmes valsts ir cita. Tās vienkārši ir dažas pārdomas, kādas man ir bijušas eh, pēdējo nedēļu laikā. Es esmu pārliecināts, ka mēs noteikti radīsim risinājumu, jo tas ir labi gan visai nozarē, gan arī patērētājiem, un es ceru, ka mēs to kopā varēsim izdarīt ar visiem ēnu referentiem un visiem pārējiem, kuriem ir zināšanas šajā jomā. Esmu pārliecināts un drošs, ka šis darbs turpināsies tuvāko nedēļu mēnešu laikā. Man ir arī laika grafiks, ko es gribētu jums ierosināt. Mēs jau par to laikam runājām. 15. oktobris mēs nosūtītu ziņojumu tūkošanai, 4. novembrī izskatītu ziņojumu projektu, 16. novembrī tas būtu grozījuma iesniegšanas gala termiņš, 1. decembris grozījumu izskatīšana un pēc dienas balsojums Inko komitejā un, ja iespējams, balsojums plenārsēdē janvāra sēdē tāds diezgan pātrināts process, bet es domāju, ka mēs pie šī jautājuma jau esam strādājuši un mums vienkārši nepieciešams pabeigt šo jautājumu. Un pēc janvāra tad, tā teikt, mēs varētu šo jautājumu būt pabeiguši un mēs varētu palīdzēt kolēģiem pie citiem ziņojumiem. Well, thank you very much indeed. Uh, Paldies. Paldies Manders kungam par to, ka jūs mums pastāstījāt par šo ideju un ka jūs atklājāt diskusijas jums raksturīgajā stilā. Es uzskatu, ka patreizējā situācijā, ņemot vērā laika grafiku, tas ir pieņemams, un tomēr ļausim ēnu referentiem izteikt savas domas par to. Vakar koordinatoru sēdē mēs vienojāmies par sekojošo. Mēs atbalstītu savu veidu dokumentu, kuru jūs varētu eh, sagatavot, un tad mēs vēlētos saņemt papildus informāciju par šo dokumentu. Un varbūt, ka jūs varētu vienoties ar ēnu referentiem, kā šo darbu organizēt. Es dodu grožus jūsu rokā. Vispirms es vēlētos dot vārdu Kemī kundzei, kur ir ēnu referenta, un viņai vārds pirmajai. Mm, questa è naturalmente la... Paldies! Tā ir pirmā reize, kad es eh, runāju šajā komitejas sēdē, un es esmu pārliecināta, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga. Un es esmu pārliecināta, ka mēs veiksmīgi sadarbī, sadarbosimies. Es redzu, ka jūs jau esat sācis eh, ar praktisko lietas pusi jūs mums izdalījāt drēbes gabalu, apģērba gabalu, taču priekšlikums, kur esmu detalizēti izskatījusi, manuprāt, ir ļoti labs. Es uzskatu, ka doma par to, ka mums vajadzētu gan attīstīt, gan arī vienlaicīgi aizsargāt jaunās šķiedras un to ražotājus, šī doma ir veiksmīga. Vienlaicīgi es piekrītu jums, ka mums vajadzētu vienkāršot lietas, piemēram, vienkāršot patentu procedūru, mums vajadzētu vienkāršot gan jauno šķiedru radīšanas procedūru, gan arī to nosaukumu un patentēšanu. Proti birokrātiju vajadzētu samazināt, un visas birokrātiskās procedūras, kuras ir saistīts ar marķējumu, tiešām liela daļa no tām ir liekas. Es piekrītu, ka iepriekšējās direktīvas, piemēram, trīs no tām par tekstilizstrādājumiem, ir ļoti veiksmīgi risinājumi, taču vēlētos vērst jūsu informāciju uz jūs, jūsu, um, jūsu domas uz um, jaunām, in, uz jaunām industrijām, piemēram, tekstila rūpniecība Itālijā ir ārkārtīgi būtiska. Uh, un šobrīd tā saskarās ar grūtībām. Gan mazie, gan vidējie uzņēmumi ir ļoti lielās grūtībās. Šobrīd daudz mēģina radīt augstas kvalitātes apģērbus nelielos daudzumos, un nevienmēr to pārdošana ir veiksmīga. Iespējams, ka mums vajadzētu runāt par jaunām investīcijām, kuras būtu nepieciešams šiem mazajā apjomu ražotājiem, kuri būtu ar mieru radīt gan jaunas tehnoloģijas, gan jaunas izstrādāt jaunas šķiedras. Pretējā gadījumā mēs gan tieši, gan netieši atbalstīsim Atbalstīsim lielos uzņēmējus, un tā saucamais amatniecības darbs tiks atstāts no, novārtā. Pie tam amatnieki, tekstilu amatnieki rada gan augstas kvalitātes, gan arī samērā lielu procentu visu radīto apvē, apģērbu. Piekrīt, ka mums ir nepieciešami noteikumi, mums ir nepieciešama daudz ātrāka procedūra visās dalību valstīs, un šo Um, pārskatīt to noteikumu kopumu vajadzētu ieviest pēc iespējas ātrāk. Runājot par jūsu piedāvātajiem laika grafikiem, kā jau teicu, es piekrītu, ka mums vajadzētu pātrināt procedūru un mums vajadzētu plenārsēdē balsot jau janvārī. Uzskatu, ka mums vajadzētu veidot savu veidu sabiedriskās domas uzklausīšanu, lai mēs varētu sagatavot tādu regulu un tādus noteikumus, kuri būtu pieņemami visiem. Tās ir manas bažas, un kā jau mēs dzirdējām, laika grafiks ir samērā saspringts. Uh, Tāpēc uzskatu, ka vajadzētu varbūt mazliet padomāt par to, kādas tikšanās un uzklausīšanas un sabiedriskās domas aptaujas moments mēs varētu iekļaut, un tad varbūt tiešām būs iespējams balsot janvārī, ja būs iespējams. Bet mums noteikti vajadzētu padomāt, kāda veida sarunas un diskusijas mēs vēlētos organizēt no šā brīža līdz janvārim. Es piekrītu, ka marķējumi bieži vien ir pārāk detalizēti un pilnīgi noteikti pārāk gari. Un ja mēs vēlamies veiksmīgi padarīt mūsu kā politiķu darbu, tad mums vajadzētu uzklausīt gan patērētāju klientu, tātad gan ražotājus. Un, protams, ka apģērba ražotāji ir tie, kuri nosaka gala produkta izskatu. Taču uzskatu, ka mums vajadzētu padomāt daudz nopietnāk par mazajiem ražotājiem. Protams, ir jādomā par patērētājiem, bet jādomā arī par mazajiem ražotājiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, paldies komikumdei, un tagad šaldamozes kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos pateikties eh, arī Manders kungam, jo vienmēr ir ārkārtīgi veiksmīgi ar, te, ar jums sadarboties. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi daudz labu jautājumu, kas ir saistīti ar gan ar šo likumdošanas aktu, gan arī ar apģērbu. Taču iespējams, ka mēs esam aizmirsuši vienu lietu. Piemēram, varbūt tev vajadzēja uzmērīt šīs bikses, jo, piemēram, bieži vien uz marķējuma neparādās adekvāts izmērs, jo, piemēram, L vienā valstī nozīmē vienu lietu un citā valstī pavisam kaut ko citu. Tātad izmērs ir būtisks un vienmēr tas ir harmonizēts visā Eiropā. Tātad vispārēji raugoties, es piekrītu priekšlikumā iestrādātajiem aspektiem. Tātad ir ļoti labi, ja mēs vēlamies harmonizēt iekšējo tirgu tekstilu rūpnie, tekstilu ražojumu un šķiedru ziņā. Taču galvenais, uz ko mums vajadzētu uzmanību vērst, ir tas, kāds būs pievienotā vērtība patērētājam un pircējam, ko viņi iegūs no šīs harmonizācijas. Esmu pilnīgi viensprāts ar to, ka būtu adekvāti paraudzīties uz šīm te eh, lietām, kā mēs marķējam un kas tur ir rakstīts uz šī marķējuma, kā tas ir jāmazgā tekstilu izstrādājums un kā tas būtu jā, Um, jāgludina. Bet runājot par veselības aspektiem un marķējumu, es uzskatu, un to jau jūs arī pieminējāt, ir ārkārtīgi būtiski zināt, kādas ir tās atlieku ķemikālijas, kuras ir šķiedrās palikušas, vai ir kādas tādas ķemikālijas, kuras varētu būt bīstamas veselībai. Un uzskatu, ka arī to varbūt vajadzētu, ja ne gluži marķējumā, tad vismaz kaut kur norādīts. Nākamais izcelsmes valsts. Uzskatu, ka būtu labi, ja dokuments pieskartos šim jautājumam un būtu ārkārtīgi labi, ja varbūt varētu e, teikt, kur šis tekstu izstrādājums ir ražots un pēc tam, kur viņš ir galīgi kā nonācis tirgū. Tātad tas bija šis jūs teiktais Ķīna un Vācija. Nākamais, cik valodās ir jābūt marķējumā kaut kam rakstītam. Uh, Es pilnībā piekrītu, ka nav nepieciešams katram tekstilu izstrādājumam 5-6 marķējuma zīmītes, jo gala beigās mēs viņas lietosim un nevis izmantosim valodu apguvēju. Un tomēr es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka pircējs gūst informāciju tādā valodā, kuru viņi saprot, proti dzimtajā valodā. Tātad, kas ir apģērbā, un viņam tas ir jāsaprot dzimtajā valodā. Tātad mums ir jāmēģina rast savu veidu līdzsvars par to, ko mēs vēlamies pircējam dot kādu informāciju, un lai tas nebūtu pārāk daudz. Jūs pieminējāt laika grafiku. Ko darīt? Man personīgi liekas, ka jūsu pieminētais laika grafiks ir ārkārtīgi veiksmīgs, un otras puses ir vesela virkne aspektu, kuru mums ir jādiskutē. Jautājums, vai mēs to paspēsim līdz janvārim. Es personīgi uzskatu, ka steigties nevajadzētu. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, ja mums būtu šis priekšlikumdošanas priekšlikums adekvāti izdiskutēts. Un tomēr es varu piekrist jūsu laika grafikam, un tomēr Ja izrādītos, ka mums ir nepieciešams papildus laiks, tad eh, varbūt mums vajadzētu to atvēlēt. Piemēram, izskatot mūsu šo priekšlikumu decembrī, varbūt parādīsies ideja, ka vajag papildus laiku grozījumu iesniegšanām. Tad domāju, ka mums to vajadzētu tam atvēlēt. Paldies! Uh, much, Šald Paldies, Šaldemāvas kundzei, saka priekšsēdētāja kungs, un tagad uh, eh, Rūlas kundze. Un jūs būsiet no zaļo grupas ēnu referenta. Vai ir vēl kādi, kuri. Uh, vēlētos runāt. ECR, GO, e. tā tad Rūlas kundzei vārds, un pēc tam pārējiem dos vārdu. Lūdzu. Man ir ļoti īsts komentārs. Nālos runāt par vienu svarīgu lietu. Ja mēs runājam par etiķētēm, par dažādām piktogrammām, tad ir ļoti svarīgi ir jāpasaka, ka tagad ir arvien vairāk cilvēku, kas tieši no alerģijām. Un bieži vien alerģijas ir saistītas gan ar uh, pašu drēbi, gan arī, protams, ar krāsām, kas tiek izmantotas tekstilu izstrādājumos. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai patērētājs varētu skaidri zināt, kas ir iekšā tajā materiālā, kas, kādas ķimikālijas ir izmantotas. Tāpēc arī es uzskatu tiešām, ka etiķetes nedrīkstam pārāk vienkāršot, lai skaidri būtu informācija, kā šis produkts ir sarežots, kā to izmantot un kādas reakcijas tas var izraisīt. Tāpēc ir nepieciešams ļoti rūpīgi izskatīt priekšsēdētāja aspektu, eh, eh, referente aspektus. Viņš, piemēram, teica, ka būtu nepieciešams izdomāt jaunas simbolus, lai nebūtu jāmaksā autora atlīdzībām. Nu, es nezinu, vai tas ir prātīgi. Manuprāt, es diezgan skeptiski drīzāk vajadzētu pēc to izturēties. Man šķiet, ka vajadzētu pārskatīt šādu iespēju, jo skaidrs, ka daudz ražotāji gribētu tirgot savus produktus gan Eiropā, gan, teiksim, ASV, un es nezinu, vai viņi Tādā veidā varēsim, varēs samazināt savas izmaksas, turklāt vajag simbolus, kas nozīmē vienu un to pašu visur pasaulē. Paldies! Tad ēnu referenti visi ir norunājuši. Tagad lūdzu Švāba kungs un Gepar kundze. Lūdzu Švāba. Paldies! Vispirms vēlos pateikties referentam un ēnu referentiem. Paldies, protams, arī visiem, kas ir uzstājušies, un tiešām, manuprāt, ļoti, ļoti ambiciozs laika grafiks. Jūs teicat, ka līdz janvārim viss jau ir jāpabeidz. Kad mēs runājam par visiem šiem aspektiem, tad skaidrs, ka tur ir daudzi citi momenti, kas ir jāiekļauj, par ko ir runāts arī koordinatoru sanāksmē. Nu, piemēram, Mandesa konga doma par to, ka būtu nepieciešams jaunas etiķetes ieviest. Tas, protams, ir saistīts ar to, ka mēs vēlamies uh, ētiķetes Eiropas Savienībā pirmkārt izskatīt, kā šobrīd izskatās, un varbūt vajadzības gadījumā arī saskaņot. Un nebūtu pareizi, protams, vienkārši ieviest kāds jauns piktogrammas vai etiķetes, un pirms tam ir jākonsultējas ar ražotājiem. Tikai tad mēs varam nākt klāj ar jaunām likumdošanas iniciatīvām. Vēl viena lieta. Mēs šeit runājam par eh, ražotājiem, kas strādā ne tikai Eiropas Savienības tirgu. Lielākoties tekstilu izstrādājumi tiek saražot tālajos austrumos, un viņi eksportē ne tikai uz Eiropu, bet arī uz citām valstīm. Bet es zinu, ka daudzās Eiropas Savienības valstīs, tīpaši Dienvidu Eiropā, ir daudz ražotāju, kas ir pavisam neliela ražotāja un kuriem ir nepieciešams pielāgoties uh, Uh, konkurences apstākļiem ļoti elastīgi, un es tiešām domāju, ka ir nepieciešams ņemt vērā gan šos lielos ražotājus, gan arī šos nelielus ražotājus. Um, liels ražotājs, kas atrodas Bādenvirtenbergā, uh, un referents to pieminēja arī, viņš teica, ka labprāt uzzinātu un labprāt painteresētos nodostoši arī sniegtu informāciju Un nu, es domāju, ka mūsu kolēģi no Itālija atbilstoši varētu norganizēt mums tikšanos ar nelieliem ražotājiem. Un tādā veidā mēs varēsim daudz labāk saprast gan lielu ražotāju, gan arī mazu ražotāju vajadzības. Nu, parasti, ja es skatos uz etiķeti, es skatos, cik daudz tur ir koku vilnas. Un tad nākamie aspekti man interesē, protams, kā mazgāt, bet tas ir arī viss. Tad es parasti nogriežu šo etiķeti un metu laukā. Un Varbūt mēs pat varam teikt, ka alerģiju aspekts pēdējo 5-10 gada laikā ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Tāpēc, ja es pērku kaut ko maniem bērniem, tad, protams, mani ļoti interesē, kādi, kāds, kādas ir reakcijas potenciāls, kādas alerģijas, bet jebkurā gadījumā tiešām diskusija ir svarīga un interesanta, un tad diskutēsim. Paldies! Gepardas kundze, lūdzu. Uh, vielen dank. Paldies! Es tiešām varu redzēt, ka šī tēma ir ārkārtīgi emocionāla īstenībā. Un šeit mēs runājam par cilvēkiem, par drošību un par tādu ikdienas dzīvi. Bet ir viena lieta, kas man īpaši interesē. Mandes kungs un Švābes kungs teiktais. Man tiešām ir svarīgi paskatīties, kas ir rakstīts etiķetē, jo ir dažas vielas, kas man izraisa alerģiju, un man ir ļoti svarīgi, lai par šīm vielām viss būtu rakstīts man saprotamā valodā. Tāpēc tiešām, manuprāt, obligāti ir jābūt tādai informācijai, kas ir vajadzīga, lai izdarītu lēmumu par pirkumu. Bieži vien ir tādi gadījumi, kad es lūdzu lai mans vīrs vēlreiz pārskata etiķeti, lai varētu pārliecināties, ka tur tiešām nav kaitīgo vielu. Tāpēc arī lūdzu saprotiet, ka ir daudz cilvēku, kuriem ir veselības problēmas ar ierobežojumi un kas labprāt saņemt ļoti detalizētu informāciju. Vēl viena lieta, par ko es runāšu. Un es saprotu tiešām, ka šobrīd etiķiešu ir traki daudz. Es nezinu, ka tas ir noticis likumdevēja dēļ, drīzāk tie ir ražotāji, kas labprāt sniedz ar vien vairāk informācijas. Nu, piemēram, ja Vācijā kaut kas tiek pārdots, tad, um, tad mums, piemēram, nav vajadzības, lai pilnīgi viss būtu rakstīts visās Eiropas Savienības valodā. Pilnīgi pietiek ar to, ka Vācija ir rakstīts vāciski un Itālijā itāliski. Tas nozīmē, ka tieši ražotāji ir tie, kas plāno šīs etiķetes un nolem, ka labāk būtu nevis katrai valstī, katram tirgum izstrādāt atsevišķu etiķeti, bet gan uzrakstīt vienu etiķeti visās valodās. Nu, protams, tā ir viņu izvēle. Bet ja mēs tagad vēlamies vienkāršot un pateikt, nu, mēs izmantosim tikai vienu valodu, lai ir visā Eiropas Savienība, nu, tam es nevaru piekrist, jo man tiešām ir jāatzīst, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas runā tikai vienā valodā, vai arī varbūt viņi runā citā valodā, bet tā nav Eiropas Savienības valoda. Un tāpēc tiešām, manuprāt, šī vienkāršošana lingvistiskā līmenī, manuprāt, nav pieļaujama. Sanāk tiešām, ka ražotājs šobrīd sniedz informāciju vairākās valodās, šeit mēs nedrīkstam viņiem liekt, bet būtiski, protams, ir skaidri noteikti, kādas ir patērētāja tīsības un atbilstoši prasības ražotājiem. Runājot par uh, jaunām vielām, jaunām tekstilvielām, kas tiek ražotas. Protams, šeit ir nepieciešami ļoti skaidri noteikumi, tā lai pēc iespējas ātrāk varētu, piemēram, izstrādāt arī konkrētai vielai vienot nosaukumu Eiropas Savienībā, jo tas ir jauns produkts, un tā, lai nav vairs nepieciešams, piemēram, tulkot visās valodās, lai ir viens vienots nosaukums visās valodās, uh, un tad ir daudz vieglāka dzīve uzreiz, bet te pašā laikā es ļoti labi apzinos, ka ražotāji ne visos gadījumos vēlētos vienotu nosaukumu. Jo dažreiz ir tā, ka tie ražotāji labprāt izmantotu reklāmā kādu citu nosaukumu. Jo jūs saprotat, ka katrā valodā atbilstošas skaņas un atskaņas savādāk atbalsojas, un tad tā reklāmā to izmanto. Tāpēc arī, nu, es saprotu arī, ka ražotāji negrib varbūt uzreiz pieņemt šādu variantu, bet, manuprāt, no mūsu puses ir jāpieprasa, lai visā Eiropas Savienībā būtu tikai viens produkta nosaukums, kas, protams, mazinātu birokrātiju uzreiz un. Bet tiešām, kā varam redzēt, ka ir daudz aspektu, kur vēl ir jāskatās, kur mums ir, kur ir mūsu vispārējais virziens, un, protams, ir jāturpina konsultācijas ar ražotājiem, ar tiem, kas ražo jaunās vielas, jaunas šķiedras. Un tikai tad varēsim arī mūsu patērētājiem atbilstoši sniegt vislabāko risinājumu. Ļoti svarīgi, lai etiķete būtu skaidra, saprotama. Ja ir piktogramma, tā ir jābūt skaidrai par to, kā mazgāt, kā gludināt un tā tālāk vai drīkst mazgāt veļas mašīnā, vai nedrīkst mazgāt veļas mašīnā, tam ir jābūt skaidram. Bet, kā Šalde Mauza kundze un Švāba kungs teica, es nezinu, vai būtu prātīgi tagad veidot jaunas piktogrammas, man drīzāk šķiet būtu pareizi izmantot plašāk tās piktogrammas, kas līdz šīm ir zināmas, saprotamas, Un es nezinu, vai būtu pareizi tagad veidot jaunas piktogrammas Eiropas Savienībā. Paldies! Well, thank, uh, th thank you all very much. Pateicos visiem par uh, jūsu izteikumiem. Vai vēl kāds gribētu kaut ko sacīt? Ja nē, tad es došu vārdu Žiraukungam no komisijas. Varbūt jūs varētu komentēt to, kas šeit tika izteikts, un varbūt jūs varētu sniegt kādu informāciju par to, kā šī diskusija tālāk virzās. Bet pirms es to daru, es atvainojos, es uh, gribētu sveikt uh, Svarenu kungu padoms uh, pārstāvi, kurš vada darba grupu attiecīgajā jautājumā. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, paldies, ka uh, esat devuši mums iespēju sniegt uh, informāciju un komentārus par šo regulu. Sākumā gribētu uzsvērt, kā no mūsu viedokļa šī regula tika izstrādāta Eiropas komisijas likumdošanas vienkāršošanas programmas ietvaros. Tātad mērķis ir mainīt trīs direktīvas, tātad ar vienu, vienu direktīvu izstrādāt trīs direktīvu vietā tāda, tād, tādā veidā, lai varētu ietaupīt laiku uh, gan ražotājiem, gan dalību valstu varas iestādēm, un tāpat arī, lai veicinātu inovācijas un lai dotu reāli ieguvumu patērētājiem, lai tā tad būtu paredzēti ātrāki ceļi, kā ražojumi varētu nonākt tirgū. Uh, gribētu norādīt, ka mūs ļoti satrauc diskusijas par e, šīs regulas aptvērumu palielināšanu, paplašināšanu, jo, kā es teicu, šis pasākums tika veikts ar mērķi vienkāršot uh, regulāciju, bet nevis censties ietvert visas uh, tekstilu produktu marķēšanas iespējamības un variantus. Uh, cik es zinu, Eiropas komisija ir uh, gatava veikt šīs diskusijas par tekstilu izstrādājumu marķēšanu kopumā, tādā vispārīgā aspektā, bet mēs tomēr ļoti gribētu, lai šī regula tika pieņemta pēc iespējas ātrāk, jo, mūsuprāt, tā dod skaidru ieguvumu visām ieinteresētajām pusēm. Bet tātad, kāpēc mēs negribam savienot šo regulu ar plašākām diskusijām par tekstilu produktu marķēšanu. Iemesls tam ir tāds. Kā es teicu, mēs esam atvērti diskusijām par jebkāda veida marķējumu šajā jomā, bet, ja mēs tam vēl pievienojam diskusijas ar ieinteresētajām pusēm un uh, dalību valstīm, šīs diskusijas jau ir notikušas, un mēs ņemam vērā to rezultātus. Situācija ir tāda, ka ir e, ļoti dalīti viedokļi par marķējumu. E, gan starp dalību valstīm, gan starp citām ieinteresētajām pusēm. Es te varētu dot konkrētu piemēru. 2005. gadā Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu marķēt un norādīt izcelsmes valsti uz dažiem produktiem, e, tekstilu produktiem un arī citiem apģērbiem. Šis priekšlikums ir padomē jau kopš 2005. gada, un līdz šim dalību valstis nav spējušas pie viena saruna galda nonākt pie vienošanās, lai ieviestu šo marķējumu. Papildus tam, ja mēs izvērtīsim diskusijas par citiem marķējumiem, citām etiķetēm, tas prasīs ārkārtīgi daudz laika. Mēs labprāt vēlamies to darīt, bet, kā jau es iepriekš norādīju, ka tas būtu veicams, eh, tā teikt, ārpus šīs uh, regulas. Jo, kā jau es teicu, ieinteresētās puses ražotājiem patērētāji iegūtu no tā, ja mēs vienkāršotu pašreizējo uh, tiesisko regulāciju. Un tieši, kā jau es teicu, priekš tam ir paredzēta šī viena regula, trīs regula vietā. Lai izvērtētu tādus aspektus kā, piemēram, ietekmu uz veselību vai ietekmu uz vidi, tāpat uh, mazgāšanas, tīrīšanas marķējums. Tādu noteikti vajadzētu veikt arī atbilstošas ietekmes pētījumus, jo šāda ietekmes pētījuma rezultāti ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu pārliecināt ieinteresētās iesaistītās puses un tāpat arī dalību valstu varas iestādes par to, ka vajadzētu iet vienā vai citā virzienā. Un tādā veidā noteikti kavētos šīs regulas pieņemšana. Tā es kavētos par diviem līdz trījiem gadiem. Vēl tālāk standartizācijas jautājums. Mēs padomē šobrīd debatējam par regulu. Diskusijas norit ļoti labi. Process līdz šim ir bijis gluds. Mums uh, ir zināmas detaļas, kuras mēs gatavojamies, gatavojamies iestrādāt un kuras mainīs nedaudz šo tekstu, bet visā visumā ir uh, Eh, tāda vispārēja vienošanās eh, komitoloģijas procesa ietvaros. Nospraust eh, standartus tā, lai tad, kad regula tiks pieņemta, šis process arī uzreiz sāktos. Tālāk runājot par valodām. Obligātā dalību valsts, obligātā valoda katrā dalību valstī ir eh, obligāta katrā nacionālā da dalību valstī. Eiropas Savienības eh, dalību valsts delegācijas vienmēr mums eh, norāda, ka katrai valstī nepieciešams marķējums savā valodā, vai arī šīs konkrētās valsts de delegācija nepiekritīs regulas pieņemšanai. Es, protams, esmu atvērts turpmākām diskusijām varu sniegt skaidrojumus, kad vien tas nepieciešams. Ja vien arī jūsu komitejas locekļiem ir nepieciešama kāda skaidrojuma, tad noteikti kontaktējieties ar mani un es to sniegšu. Paldies, Āģerārkungs, saka priekšsēdētājs. Paldies, Es eh, esmu ļoti priecīgs, ka jūs izteicāt savas domas, un tagad eh, Manners kungs, vai jūs vēlētos noslēgt mūsu diskusijas, vai vēlētos atbildēt uz kādiem komentāriem? Un pēc tam mēs varētu varbūt vienoties par laika grafiku, un tad noslēgt diskusijas par šo jautājumu. Paldies, priekšsēžu kungs, saka Manders kungs. Paldies visiem, kur piedalījās diskusijās. Vispirms es vēlētos pateikt, ka esmu priecīgs par šiem nosacījumiem un regulām, jo es uzskatu, ka iekšējā tirgu mums ir jābūt vairāk regulām nekā direktīvām, kurām ir jātiek transponētām dalību valstu likumdošanām. Es jau samērā ilgstoši esmu sludinājis par to, ka regulām ir jābūt daudz lielākā mērā izmantotām Eiropas Savienībā un nevis veidot savu veidu lupatu deķi, kas ir sašūts no veselas virknes noteikumu aktiem un darbojas Eiropas Savienībā. Tātad mums nav nepieciešams jaunas lietas, tās nav nepieciešams nec man, nec citiem, bet mums ir nepieciešama vienkāršotāka marķējuma forma, uh, Tas nav nekas jauns, mēs to vienkāršojam. Un nākamais mums ir nepieciešams metodas, kā mēs varētu standartizēt patentu un autorizācijas procedūru. Es domāju, ka ik viens, kas šeit izteicās, ir viensprāts par šiem konceptiem. Mūsu mērķis ir viens. Tāpēc eh, es arī vēlētos šādu veidu eh, ekspertu vai iesaistīto pušu dokumentu un pārskata dokumentu, kas mums palīdzētu. Protams, ja pircējs vēlas 27 vai 23 vai cik valodās informāciju uz marķējumu, tad viņi to arī saņems. Bet, kā jau es teicu, mēs zinām, ko vēlas patērētājs, mēs zinām, ko vēlas ražotājs, bet mums vajag to visu apkopot kopā. Tāpēc es vēlētos šo dokumentu. Un eh, tad koordinatori eh, varētu ar to strādāt tālāk. Tātad mēs vienojāmies, ka šādam pirms vai priekšdokumentam ir jābūt. Un kā mēs tikko dzirdējām, arī komisija ir strādājusi pie šiem jautājumiem jau gadiem. Tad mums būs ļoti veiksmīgs pamatojums, un tad mēs balstoties uz šo dokumentu, uz mūsu personīgo pieredzi, balstoties uz patērētāju un ražotāju teikto, varam radīt dokumentu. Uh, Nākamais eh, mums tiešām būtu jāņem vērā un vairāk uzmanības jāpievērš, kā arī rakstīts šeit šajā priekšlikumā, mums ir jārunā par, ķemika, par ķīmiskajām vielām un bīstamajām vie, vielām. Līdz ar to šis dokuments būs saistīts arī ar rīču pakotni. Tam ir jābūt savilktam kopā ar rīču, bet nevajag šeit runāt par ķīmiskām vielām, jo par tām jau runā rīču dokumenta pako, pakotne. Uh, Vēl bez tam es nevēlos jaunas piktogrammas, bet tas, ko es vēlos zināt, ir tas, vai tiešām jauna piktogramma patentu maksa ir tik ārkārtīgi liela, ka par to ir jāmaksā pircējiem. Tātad, ja piktogrammas darbojās, teiksim, kā gludināt, kā mazgāt, tad ir ok, bet ja jaunu piktogramu vai arī esošo likšanu uz marķējumu patērētājiem maksā briesmīgi daudz, tad tas nav ok. Tātad, kā jau es teicu, mums ir nepieciešama informācija, un ja mēs to saņemam, tad visi būs laimīgi. Komija kundze runāja par to, vai šajā regulā varētu iekļaut atsaucas uz papildus investīciju sniegšanu mazajiem uzņēmumiem. Es domāju, ka tas ir nevis mūsu komitejas, bet budžeta komitejas kompetences jautājums, un to viņiem arī atstāsim par laika grafikiem. Kā vienmēr, kā ierasts un kā parasti, mums ir ārkārtīgi strikts laika grafiks, bet ja liekas, ka mums neizdosies visu izdarīt manis nosaukto datumu ietvaros, tad nav nekādu problēmu to izmainīt, jo ja mēs kaut ko novēlojam, tad mm, novēlosies veselu virkni citu aspektu. Līdz ar to es uzskatu, ka mums tomēr vajadzētu pieturēties pie m, izvirzītā laika grafika, jo par šo jautājumu un par šiem aspektiem esam runājuši jau gadiem. Tāpēc, kolēģi, es domāju, vajadzētu mēģināt šo jautājumu balsot plenārsēdē janvārī, bet, kā jau teicu, mums ir jābūt labam priekšlikumam, kurā būtu iekļauti visi aspekti, un ja ir nepieciešams balsojumu novēlot par mēnesi vai diviem, tad problēma ar to nebūs. Bet domāju, ka janvāru tomēr vajadzētu uzlikt kā latiņu, kur mums vajadzētu sasniegt. Un būšu veiksmīgi sadarboties ar ēnu referentiem. Paldies! Paldies, saka prieksēža kungs. Man ir viens priekšlikums runājot par neatliekamo procedūru. Tātad mums pēc nedēļas būs vēl viena komitejas sēde. Tā būs tikai vienas dienas ietvaros, priekšpusdiena un pēcpusdiena. Mans priekšlikums ir sekojošs. Varbūt es jums varētu atvēlēt mūsu ļoti saspringtajā darba kārtībā nelielu laiku. Jūs būsiet jau tad ticies ar ēnu referentiem un varētu sniegt mums nelielu ieskatu par to, kā darbs virzās uz priekšu. Uh, Varbūt, ka šajās diskusijās mēs varētu runāt par tādu vispārējāku skatījumu, un jau Durau kungs teica, šis ir priekšlikums, kas vienkāršotu tekstilu izstrādājumu nosaukums un marķējumu, un tas, protams, nav saistīts ar tā saucamo drošības apsvērumu un ķimikālijas apsvērumu, bet eh, ir jau eh, doma par to, ko darīt ar tā saucamo ekoloģisko marķējumu, bet es zinu, ka komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kas šobrīd ir samērā pretrunīgs. Un iespējams, ka mūsu komitejai eh, varbūt vajadzētu domāt, padomāt par pašiniciatīvas ziņojumu, un ja jūs vēlētos nolikt šos eko marķējumu idejas eh, citā dokumentā, tad tas man būtu pieņemami bet vienkārši varbūt nākamajā nedēļā jūs varētu mūs informēt par to, par ko jūs vienojāties ar ēnu referentiem. Un ja jūsu priekšlikums sasaucās ar komisijas priekšlikuma aptvērumu, tad mēs varētu pieturēties pie jūsu minētā laika grafika. Džarau kungs jau pieminēja to, cik ārkārtīgi būtiski ir izvērtēt regulas paplašināšanas, aptvērumu paplašināšanas ideju. Mēs esam veikuši ietekmes izvērtējumu, mēs esam izdarījuši veselu, da, veselu virkni sagatavošanās procesu, un es domāju, ka jums vajadzētu vienoties par to, ko jūs vēlties šajā priekšdokumentā. Komitejas sekretariāts ir jūsu rīcībā, un jums ar ēnu referentiem vajadzētu vienoties par to, ko jūs vēlaties redzēt. Un, protams, mums ir jāvienojas par reāliem laika termiņiem. Es eh, saprotu, ka jums ir nepieciešama informācija no dažādiem avotiem, tad tā ir jāapkopo, un es esmu pārliecināts, ka komisija jums šajā darbā palīdzēs. Tāpēc šonadēļ, ja iespējams, un to saku arī ēnu referentiem, mēs varētu plānot. Un nākamnedēļ, otrdien, priekšpusdienā, jūs varētu mums īsumā pastāstīt par šo sagatavošanas darbu, plānu un priekšdokumentu. Un es saku arī citiem referentiem nākotnē, tā mums vajadzētu strādāt arī turpmāk, jo, ja mēs laicīgi un labi sagatavojam darbu, tad arī rezultāts būs daudz labāks. Un ceru, ka jūs varat pieņemt šādu darbu. Paldies, saka Manders kungs, man ļoti patika jūsu ideja, un, protams, mēs esam domājuši par regulas aptvērumu paplašināšanu, jo ir tāds dalību valsts, kuras nepiekrīt un nav šajā aptvērumā, bet, piemēram, uh, Ir dalība valstis, kurās e, marķējums tāda vai citāda veida ir obligāts, un ir tādas, kurās tas nav. Līdz ar to mums ir jāņem vērā un jāmēģina salīdzvarot gan pircēju, gan ražotāju vēlmes. Labi, saka prieksēdis. Tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir e, ar metroloģiju saistīto direktīvu atcelšana. Un e, Anja Vaisbergere ir e, bijusi referente jau par daudzām direktīvām, un Anja Vaisbergers kundze būs arī referente par šīm direktīvām. Vai mums ir kādi ē, ēnu referenti šeit? Rūle runās Ind grupas gar, e, vārdā Buzoju kungs, Kožažneka kungs. Kas ir no sociālistu grupas ēnu referents? Gebhardas kundze. Labi. Vēl bez tam neesam pārliecināti, kurš mums ir no DJ Enterprise pārstāvēts šeit. Altonis kungs, kurš ir atbildīgs par visām šiem dokumentiem, es došu jums vārdu vēlāk. Vai mums arī padoms pārstāvis šeit? padomas darba grupas priekšsēdis mums pievienosies vēlāk, ja vēl nav to izdarījis. Līdz ar to mums ir visi runāt gribētāji, un tagad ar lielu prieku dodu vārdu referentē, pēc tam ēnu referentiem, un pēc tam visiem pārējiem, kur vēlas piedalīties de, um, diskusijās, un tagad Anija Vaisbergera. Jā, vielen dank, Herr Fuzits. Paldies, paldies, Malcolm, paldies arī par ļoti jaukiem vārdiem. Šeit atkal ir tehnisks dokuments, bet te pašā laikā tiešām interesanti pie tā strādāt. Pirmajā brīdī man jau šķita, ka visi piekritīs, jo gala galā runa ir par to, ka tiek samazināts direktīvu skaits un līdz ar to ir mazāka birokrātija. Un šeit tiešām ir runāts par astoņām metroloģijas direktīvām un ir paredzēts tās direktīvas, kas ir noveco, novecojušas, arī atcelt. Tiešām bija interesanti strādāt pie šī dokumenta, jo viss taču runā par to, ka ir jāsamazina birokrātijas sloks, un pilnīgi visās politiskajās grupās šis mērķis tiek atbalstīts, bet te pašā laikā ir interesanti novērot, kā no dažādām dalību valstīm vai arī no dažādām pusēm joprojām nāk komentāri par to, ka ir nepieciešams ļoti rūpīgi izskatīt uh, direktīvu pirms atteikties. Šīs astoņas direktīvas uh, attiecas uz dažādām, dažādām metroloģijas ierīcēm, piemēram, ūdens skaitītāju vai arī spirta skaitītājiem, precizitāties atsvariem, uh, transportlīdzekļu riepu spiedienu mērītājiem, uh, Un visos šajos gadījumos mēs runājam par ierīcēm, kas tiek izmantotas mūsdienās ar vien mazāk, ar vien retāk. Un daļēji tas ir vienkārši tādēļ, ka nu jau eksistē daudz veiksmīgākas ierīces, daudz efektīvākas. Un līdz ar to arī tīri praktisks aspekts attiecībā uz šo direktīvu, šo direktīvu atcelšanu, tad kopējais tirgus ir kādi 120 miljoni eiro, un daudzās valstīs šādas ierīces vairs netiek lietotas. Lielāka daļa direktīvu tapa 70. gados, un tolaik 70. gados, protams, bija ļoti prātīgi, jo tolaik eksistēja dalību valstu noteikumi, kas neļāva nodrošināt brīvu preču tirzniecību. Tagad, pēc komisijas priekšlikuma, mēs varam konstatēt, ka šīs normas vairs netiek piemērotas, jo eksistē starptautiskās normas, līdz ar to šīs normas vienkārši kļūst novecojušas. Eiropas Savienības noteikumi standartizācijas jomā bieži vien radās tādēļ, lai pēc tam varētu izstrādāt starptautiskās normas. Un ja šīs starptautiskās normas jau ir izveidotas, tad vairs nav nepieciešams atbalstīt Eiropas Savienības līmeņa normu. Bet 70. gados tas bija nepieciešams, bet pa šo laiku ir izveidotas starptautiskās normas. Man bija ļoti interesants sarunas ar komisijas pārstāvjiem, un komisija uzdošu arī papildu jautājumus, uz ko es vēlos, lai viņi atbildētu šeit pat publiski. Pirmais jautājums ir, cik lielā mērā attiecībā uz šīm astoņām direktīvām eksistē starptautiskie standarti, un cik lielā mērā ir starptautiskajos noteikumos runāts par tādu pašu kvalitātes līmeni. Jā, es saprotu, ka eksistē starptautiskie līmeņi, starptautiskās normas, tad varbūt ir dažām valstīm izveidota noteikumi, kas ir pārāki par starptautiskajām normām. Jo parasti ir tā, ka atkāpšanās no starptautiskajām normām ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja ir ļoti skaidri apsvērumi, kas ir saistīti, piemēram, ar veselības jautājumiem. Otrais jautājums - pēc direktīvu atcelšanos, vai mēs varētu sagaidīt iekšējā tirgus apgrūtinājumus? Varbūt arī padomas pārstāvis varētu pastāstīt par to. Vai, ja šajā gadījumā dalība valstis izdomās paturēt standartus iekšējā tirgū, tad, kad vairs nebūs šo standartu Eiropas Savienības līmenī, respektīvi ar direktīvām. Un tad, manuprāt, kad būsim saņēmuši atbildes uz šiem jautājumiem, tad mēs varēsim, kā parlaments, izvirzīt savus priekšlikumus. Un tad mēs varēsim tik tiešām panākt visveiksmīgāko risinājumu attiecībā uz birokrātijas mazināšanu. Manuprāt, šeit ir divas alternatīvas. Pirmais, alternatīvais risinājums ir šāds. Mēs varam vienkārši atteikties no visām šīm direktīvām. Un varbūt varam sākt ar tām direktīvām, kur ir skaidri zināms, ka tiešām vairs nekas nemainīsies. Nu, piemēram, ja šāds īrītis vienkārši vairs netiek izmantots, vai arī ir startautiski sta standarti, kas nosec pilnīgi to pašu jomu, tos pašus aspektus. Bet varbūt DJ Agri ir izstrādājis kādus noteikumus, kas atkal sedz to pašu jomu, to pašu lietu, to pašu līmeni, nu, piemēram, runājot par graudiem, uh, Esmu dzirdējusi, ka eksistē tiešām atbilstoši noteikumi, tas pats attiecās uz alkoholu, tad varbūt viņiem ir kaut kas. Tātad šajā gadījumā mēs zinām, ka eh, dalību valstīs pastāv līdzīgi noteikumi, un te pašā laikā mēs, protams, varam atbilstoši atteikties no Eiropas Savienības regulējumā un neaizstāt šīs, šīs direktīvas ar citām direktīvām, bet es zinu, ka daži dalību valsts ir pret. Bet varbūt tieši runājot par šādām direktīvām, mēs varam darīt šādi. Varbūt tiešām mēs atteiksimies no šiem novecojušajiem standartiem, bet ja ir vajadzība regulēt šo jomu, tad varbūt mēs varētu to darīt savādāk. Mēs varam integrēt to pamatdirektīvā, direktīva 2004. gads, 22. direktīva, jo šo direktīvu ir paredzēts pārskatīt šobrīd, un šī direktīva attiecās uz dažādiem mēru instrumentiem, uz kalibrēšanu un tā tālāk, un mēs varam paplašināt darbības jomu un atbilstoši iekļaut tos aspektus, kas tagad tiek izņemti tādēļ, kā atkrīt citas direktīvas, pārējais direktīvas, ko mēs vēlamies at, at, atcelt. Tātad Mēs varam direktīvu atcelt, bet ja ir vajadzība regulēt tos aspektus, kas netiek regulēt nacionālajos likumos, tad mēs varam iekļaut šos aspektus direktīvas 2004-22 par mērinstrumentiem darbības jomas paplašināšanas pārskatīšanu. Un tad sanāk, ka mēs iekļausim pilnīgi visus aspektus, kas ir vajadzīgi, un dalību valstis atbilstoši varēs diskutēt, diskutēt pārskatīšanas procesā. Es zinu, ka šobrīd par šo direktīvu ir ietekmes izvērtējums. Un tiešām atbilstoši mēs varēsim direktīvas pārskatīšanai iekļaut visus šos aspektus. Mēs varam arī vienoties starp institūcijām, ka vispirms mēs atteiksimies no šīm direktīvām, un, ja ir vajadzība šo jomu regulēt, tad iekļausim pārskatīšanā. Un, ja veidojas tiesību noteikumu trūkums, tad mēs atbilstoši uzreiz iekļaujam to pārskatīšanu. Bet, manuprāt, tā ir tīri tehniska lieta un diez vai kāds iebilst tam. Tāpēc mans priekšlikums ir šāds. Un tad arī sarunās ar komisiju mēs varējām konstatēt, ka komisija arī nav pret. Tad atbilstoši manā ziņojumā es rakstīšu tieši par šādu risinājumu, ko es tikko aprakstīju. Vēlos teikt, ka nākamais divās nedēļās kolēģi varēs iesniegt man dažādas idejas, dažādas priekšlikumus, mēģināšu visu iekļaut manā ziņojumā. Un es ļoti ceru, ka atbilstoši lielāka daļa politisko grupu varēs atbalstīt, un tad varēsim teikt, ka mēs kopā, parlaments, esam panākuši šādu risinājumu. Un tad varbūt Dažās dalību valstīs būt, būs, protams, neapmierinātās balsis, bet mēs nāksim klāj ar konkrētu risinājumu. Ja mēs tā darīsim, tad, manuprāt, būtu pareizāk pēc iespējas ātrāk izskatīt šo dokumentu. Tātad šodien mums ir pirmās vie, pirmā viedokļa apmaiņa 6. oktobrī. Komisija nāks klajā ar uh, ietekmes izvērtējumu attiecībā uz esošajām direktīvām 16. oktobrī es varētu jums pasniegt informāciju par manu ziņojumu, un kādā 3. vai 4. novembrī mēs varēsim atkal diskutēt komitejā. Tad ir grozījumi līdz 6. novembrim, bet, kā jau teicu, protams, daudz labāk būtu, ja jūs jau tagad izteikt savus priekšlikumus par grozījumiem. Un tad atbilstoši 6. novembrī mēs izskatīsim šos grozījumus. 16. novembrī varētu balsot. Un jau decembrī, ja tas ir iespējams, jau varētu balsot plenārsēdē. Es saprotu, ka šīs laika grafiks ir tāds ļoti strikts un ierobežots, bet, nu, kā jau teicu, es ļoti ceru, ka mēs varēsim vienoties par vairākiem aspektiem. Paldies par, paldies par uzmanību un sadarbosimies. Paldies! Thank you very much, Mrs. Weisgerber, for very comprehensive. Paldies, paldies Weisbergens kundzei par šo plašo skatījumu un jūsu dziļo analīzi, un eh, jūs arī skaidri pateicāt laika termiņus. Es tikai vēlējos pateikt, ka jums būs iespēja nākamnedēļ paredzētajā komitejas sēdē runāt par ietekmes izvērtējumu. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Gebhards kundze ir pirmā. Lūdzu. Paldies! Paldies arī Vaisgerberas kundzei par ļoti labu apkopojumu šajā kontekstā, un tiešām viņi izklāstīja arī dažādas alternatīvas. Un mēs varam izvēlēties vienu no alternatīviem risinājumiem. Es domāju, ka neviens neiebildēs pret to, ka ir jāsamazina birokrātija, un vajadzības gadījumā jāsamazina arī regulējums. Un tieši par šo jautājumu es vēlos tagad runāt. Vēlos atcerēties par kādu jautājumu, kas jau divas reizes tika uzdots Eiropas komisijai, nu jau trešā reize uzdošu, un līdz šim, diemžēl, nav saņemta atbildi. Eiropas komisija dažna dažādās diskusijās par šo tēmu atkal un atkal teica, Jā, jā, mēs šīs astoņas direktīvas varam vienkārši svītrot, problēma šeit nav, jo te viss ir novecojis. Un šobrīd šādas direktīvas netiek izmantotas, un vismaz daļēji, manuprāt, tā tas arī ir. Taču ir dažas dalību valstis, kas pauda atšķirīgu viedokli, un viņi teica, mēs nevaram vienkārši atteikties no šīm direktīvām. Nesāceros, kas tika uzdots jautājumu, un uzdošu vēlreiz šo pašu jautājumu, cik daudz ir šādu valstu, varbūt pat nosauksiet kuras, kurām valstīm ir problēmas ar astoņu direktīvu atcelšanu. Un tad kāds ir viņu pamatojums, kāpēc viņi saka, ka mēs nevaram atteikties no direktīvām? Tas man ir ļoti svarīgi, šāda informācija man ir vajadzīga, un tad es varēšu pieņemt varēšu pieņemt atbilstošu lēmumu. Ja tik tiešām komisija saka, ka šī direkti, šīs direktīvas nav vajadzīgas, jo tās jau ir novecojušas tādas. Es nesaprotu diskusijas, kas notiek padomē. Kāpēc kāds iebilst? Var tiešām gadīties, ka būs šī, šis baltais plankums regulējumā, un kas notiks reālā situācijā, ja mēs atteiksimies no, šīdam, no šīm direktīvām. Un var tiešām gadīties, ka šeit dalība valstis izveidos savus noteikumus, kas atkal radīs līdzsvara trūkumu Eiropas Savienībā un atbilstoši negatīvi ietekmēs iekšējo tirgu un pat nonāks līdz protekcionismam, un to es negribu. Tāpēc Vaisgerberas kundze, manuprāt, ir nepieciešams ļoti skaidri saņemt atbildēs un katru no šīm direktīvām pārbaudīt tieši šajā gaismā. Tāpēc arī šobrīd es nevaru pateikt, vai es varu piekrist vai nevaru piekrist jūsu laika grafikam. Jo man tiešām vispirms ir nepieciešams saņemt informāciju no padomas un komisijas, un informācija ir pieprasīta vairāk, bet, diemžēl, nav saņemta. Thank you very much. Paldies, saka priekšsēžkungs un Bosovā kungs. Paldies, es runāšu rumāņu valodā. Paldies, priekšsēžkungs. Vispirms es vēlētos apsveikt Vaisbergers kundzi ar viņas eh, ievadvārdiem par atcelšanas priekšlikumiem. Lielākā daļa viņas pieminēto principu mūsu valstī neizraisa nekādas problēmas. Un tomēr domāju, ka jautājumi, kurus ir uzdevusi referente, ir pilnīgi adekvāti patreizajā situācijā Eiropā un domāju, ka mums vajadzētu uz tiem atbildēt pilnībā, iekams mēs nonākam līdz galīgajam secinājumam. Cik man ir zināms, dalībvalsts jau šobrīd ir pieņēmušas vairākus tehniskos eh, specifikācijas aspektus, lai šī, šī direktīva stātos spēkā. Un eh, viņi ir mēģinājuši sasniegt būtisku progresu, kāds šobrīd jau tiek piemērots starptautiskajā sabiedrībā pasaulē. Vēl bez tam šajās di direktīvās runa iet par dažādām metroloģijas uh, sistēmām, un šobrīd komisija vēlas izveidot akī komunitēru un padarīt uzņēmumiem dzīvi vienkāršāku. Un tomēr ir ārkārtīgi būtiski izvērtēt šīs direktīvas katru atsevišķi, katru sasto, ikvienu no astoņām. Piemēram, raugoties uz direktīvu par uh, par eh, alkohola, par spirta skaitītājiem un spirta tabu, tabulām, tad, piemēram, šīs direktīvas atcelšanai nevajadzētu būt problēmai. Tas pats attiecās arī uz pārējām direktīvām. Taču, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski uzsvērt, ka vairākas no mērīšanām un no metroloģijām turpinās darboties, līdz ar to šīs direktīvas tādā vai citādā veidā darbosies. Uh, Es vēlētos jautāt, vai šo direktīvu atcelšana un jaunu ieviešana neietekmēs preču brīvu pārvietošanos. Atbildi jau ir nē. Tomēr uzskatu, ka patērētājiem būtu labi, ja mēs Eiropā piemērot jau pasaulē visefektīvākos standarts visās šajās jomās. Un visbeidzot vēlētos pateikt, ka mūsu grupa atbalsta komisijas priekšlikumu. Un tomēr mēs nevaram pieņemt galīgo lēmumu, kā balsot un ko domāt, kamēr mēs neesam dzirdējuši atbildes uz pilnīgi visiem Vēsbergers kundzes uzdotajiem jautājumiem. Paldies, saka. Paldies! Vaisgerberas kundzei par ļoti labu apkopojumu. Viņa šeit uzskaitīja dažādas alternatīvas un uh, Manuprāt, tiešām ir ļoti prātīgi, ka viņi to ir tā ir izdarījusi, jo savādāk parasti ir tā, visi runā par to, ka ir jāsamazina birokrātija, jāsamazina birokrātija, bet tīri praktiski, kā tas nozīmē, ko tas nozīmēs. Un ja mūsu iedzīvotāji nebūs apmierināti ar šādu risinājumu, nu, protams, mēs nedrīkstam samazināt šo birokrātiju. Un tiešām var gadīties tā, ka mēs atcelsim direktīvas, un tad dalība valsts ierīkos savus no, noteikumus un normas, uh, To mēs nevaram pieļaut. Tāpēc arī ļoti labi, ka jūs šeit piedāvājat alternatīvas risinājumus, ka mēs varam šo, šī, šos mērinstrumentus iekļaut citas darbības jomas, citas direktīvas darbības jomā. Tad jautājums ir, kāpēc līdz šim padomu un komisija to nav izdarījuši. Manuprāt, ir ļoti loģiski iekļaut darbības jomā. Manuprāt, šādā veidā mēs varēsim tiešām strādāt pie lietas būtības, nevis vienkārši pateikt skaļi, ka mēs te esam samazinājuši direktīvu skaitu. Manuprāt, tiešām ir vispareizāk izvēlēties to ceļu, kas neizraisa dalību valstu neapmierinātību. Un tagad mēs esam runājuši šeit par veco pieeju, par jauno pieeju, un tos šīs visas pieejas mēs varam integrēt. Kosušmīt, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties uh, eh, Vaisbergers kundzei par sniegto ieskatu. Es domāju, ka būs, eh, zinām, vienprātība par principiem, jo katrā ziņā tas ir labs piemērs tam, kā var vienkāršot Eiropas kopienu likumdošanu, bet tomēr es gribētu atsaukties uz pirmo mūsu darba kārtības jautājumu šodien, un tas bija tekstilu izstrādājuma marķēšana, jo tas ir vēl viens priekšlikums, kas uh, arī iet šajā vienkāršošanas virzienā, bet tāpat laikā mums ir iespējami dažādi viedokļi, jo mēs eh, visi izmantojam kādus tekstilu produktus, vai nu tas ir uzvalks, vai krekls, vai kas cits. Varbūt es tik labi neizprotu to, kā tiek eh, mērīti graudu daudzumi un tā tālāk. Uh, Varbūt, ka būtu atbilstoši, ja birokrātija tiktu vienkāršot. Tas ir labs piemērs. Tomēr no otras puses es labi saprotu arī iebildums vai komentārus, kas šeit ir uh, tikuši minēti no dažu citu kolēģu puses. Mums noteikti jāņem vērā arī laika grafiks. Un, manuprāt, optimāls kompromiss būtu pieņemt eh, komisijas priekšlikumu atcelt šīs direktīvas un atbilstoši veikt izvērtējumu šo uh, regulu atcelšanai, un tas tiktu veikts pēc pieciem gadiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, gribētu pateikties visiem par, manuprāt, ārkārtīgi konstruktīviem un nodurīgiem komentāriem. Manuprāt, tas parāda, ka jautājums ir ļoti sarežģīts. Uh, tāpēc es tagad došu vārdu Tūnkungam, kurš uh, komentē šo jautājumu no komisijas puses. Varbūt jūs varētu Es nezinu, vai jūs šodien varēsiet detalizēt izskatīt visus punktus. Es zinu, ka mēs nākamnedēļ esam paredzējuši vēl diskusijas par uh, dažiem jūsu turpmākiem dokumentiem un uh, ietekmes izvērtēšanu, bet katrā ziņā vārds tagad komisijai. Paldies, priekšsādātāji, labrīt! Es gribētu pateikties par eh, ļoti labo referents Vaisbergers kundzes prezentāciju. Uh, Viņa jau ir uh, minējusi divus ļoti konkrētus jautājumus. Pirmais par uh, starptautisko standartu kvalitāti. Kā jūs zinat, septiņos gadījumos no astoņiem tie parasti ir uh, starptautiskie standarti, kuri pēc kvalitātes ir līdzīgi tiem, kas ir mūsu direktīvā, izņemot riepu, gaisa spiedienu un dažus mēraprātus, kuri nav mūsu standartos, bet mēs paredzam turpmākajās nedēļās dot mandātu standartizācijas aģentūrai, jo ir jāņem vērā visas jaunās tehnoloģijas, kādas ir attīstījušās, un, mūsuprāt, būtu noderīgi izstrādāt standartus arī šajā jomā. Un mēs no dažādām starptautiskām organizācijām un nozarēm un uzņēmumiem no trešajām valstīm arī esam sajutuši lielu uzmanību par to un interesi par to, kā attīstīsies šie standarti. Un tad, protams, jādomā par šo kvalitātes standartu kvalitāti. Tālāk nākošais jautājums, kas notiek, ja šīs eh, mutual... direktīvas tiek atceltas? Eh, tātad šis eh, savstarpējās atzīšanas princips joprojām pastāv lielākā daļa produkts, kā es teicu, atbilst starptautiskiem standartiem. Kā es teicu, mēs esam vairākas reizes, esam dalību valstīm paši prasījuši, vai ir kādi konkrēti traucēkļi tirzniecībai un ražošanai, tīpaši, teiksim, mazākiem ražotājiem attiecībā uz šām astoņām produktu grupām, kas ir apmēram 100-150 miljonu ražošanas apjoms gadu laikā, kas ir ļoti mazs. Tātad mēs uzdevām šo jautājumu par dažādām barjerām, vai nu valstī, vai ārpus valsts, un uh, neviena valsts nav minējusi nekādas piemērs. Mēs uh, pavisam nesen jau sākām gatavoties šim pārskatam, par kur runāja arī Rūlas kundze. Mēs paredzam pārskatīt uh, MID direktīvu. Arī parlaments to ir lūdzis, un uh, bija panākt vienošanās, ka tiks izstrādāts eh, ziņojums līdz 2011. Eh, gada aprīlim, un tur varētu iekļaut dažus likumdošanas priekšlikumus, ja, protams, tie būtu pamatoti. Eh, pagājušā gada jūlijā mēs atkal lūdzām dalību valsts nākt klajā atkal ar kā, jebkādiem jauniem pierādījumiem vai gadījumiem, ja ir bijuši kādi šķēršļi tirzniecībai, ko, teiksim, varētu radīt šis mūsu priekšlikums atsaukt, atcelt šīs direktīvas mēs devām Ehm, laika grafiku, laika termiņu šīm dalībvalstīm līdz rītdien, lai līdz 30. septembrim, bet neviena dalībvalsts šobrīd nekādu atbildi nav sniegusi. Mēs, protams, vēl pagaidīsim un informēsim jūs nākošnedēļ ne tikai par mūsu priekšlikumu ietekmes izvērtēšanu, kā jau tas tiek ierosināts attiecībā uz visiem e, priekšlikumiem, bet. Uh, tomēr skatīsimies, varbūt, ka kāda dalībvalsts būs nākus klajā ar kādiem uh, jauniem pierādījumiem, kas varētu mums uh, domāt par turpmākiem soļiem. Mēs jau esam norādījuši arī padomai, ka, ja būs kādi jauni fakti pierādījumi, tad mēs noteikti būsim gatavi izmantot to pārskatu, kas ir paredzēts 2011. gadā, un uh, tam jau mēs gatavojamies. Mēs arī varam veikt īstermiņa uh, ietekmes izvērtējumu, ja nepieciešams, nākošgad Un, ja būs kādi jauni gadījumi, pierādījumi, pamatojums, tad mēs nāksim klajā ar eh, likumdošanas priekšlikumu. Bet, kā es teicu, ja eh, to attaisnos eh, attiecīgie riski un tas, cik liela šķēršļa var būt un kāds ietekmēs iekšējo tirgu. Ir diezgan dīvaini un varbūt zināmā mērā arī žēl, ka prezidentūras pārstāvs šodien nav klāt. Cerams, ka nākamnedēļ viņi būs klāt, jo uh, Tagad es nonāku pie Gebhards kundas jautājumiem. Ir daži elementi šajā galveno punktu dokumentā, kuru mēs uh, publicējām maijā. Un tur ir rakstīts, ka atkarībā no direktīvas ir uh, eh, 11 līdz 15 dalībvalsts, kuras ir pār šo direktīvu atcelšanu, un 6 līdz 10 dalībvalsts, kuras ir vairāk par Eh, regulējošo pieeju, tas ir saglabājot šo regulāciju, bet, protams, atkarībā no regulācijas instrumenta. Tātad, kā mēs redzam, viedokļa atšķirība ir ļoti liela un katrā, katrā situācijā dalību valstu nostāja nav viennozīmīga, tātad pastāv ļoti dažāda argumentācija, tādējādi varētu teikt, ka pozīcijas ir tādas ļoti komplicētas. Mēs gribētu, lai notiktu vēl turpmākas uh, diskusijas. Uh, šīs diskusijas apstājās padomas darba grupā aprīlī tehniskā līmenī, un mēs gaidam, cik mēs zinām, Zviedrijas uh, prezidentūra to neuzskata par steidzamu jautājumu. Kā jau Rūlas kundze teica, tas nav tāds sasteigts steidzams jautājums, jo šobrīd tirgū nav problēmas nekādos līmeņos šīs problēmas nav novērots, bet mēs uh, domājām, lai nodrošinātu labāku regulāciju un vienkāršošanu, ka būtu labi uh, atteikties no visām šīm mazajām direktīvām, kuras ir novecojušas un kuras jau, uh, kuru prasības jau ir iestādāts starptautiskos standartos. Bet, kā es teicu, līdz šim mēs neesam saņēmuši nekādu argumentāciju, nekādus reāls pierādījumus par kādiem traucēkļiem tirzniecībai vai citādi. Un, kā es teicu, pagaidīsim vēl. Uh, kāda reakcija būs no dalību valstīm, vai būs kāda informācija, un tad mēs varēsim sniegt jums detalizētāku informāciju. Zināmā mērā mēs esam skeptiski, jo šobrīd, kā es teicu, ir viena diena atlikus līdz šim gala termiņam, kad valstīm ir jāiesniedz savi komentāri, nu, bet katrā ziņā diena vēl ir diena. Visādi brīnumi var notikt, kā es teicu, mēs esam pilnībā atvērti diskusijām par šo priekšlikumu, lai varētu censties panākt vienošanos padomē, bet padomē arī no savas puses ir jārēģē. Kā es teicu, nekādas jaunas diskusijas vairs nav notikušas padomas darba grupā. Pagājušajā gadā aprīlī, ja, neat, ja, ja atminos pareizi, mēs lūdzām šo jautājumu pārcelt, pārcelt uz koreper līmeni, jo līdz šim mēs esam darbojušies tikai ekspertu līmenī. Tātad mēs nācām ar konkrētu priekšlikumu, virzīt tālāk šīs diskusijas korper līmenī, bet tas netika uh, uzklausīts un ir žēl, ka mums nav izdevies prezidentūru pārliecināt, ka ir jārunā politiskajā līmenī par šo jautājumu. Es uh, ceru, ka būs iespējams šo darbu virzīt uz priekšu un es, protams, mēs brūsim uh, jūsu rīcībā, ja vien kāds no jums gribētu iegūt vēl papildus informāciju. Mēs ceram, ka mēs nonāksim gal galā pie pozitīvu risinājumu. Es nezinu, kāpēc uh, prezidentūra, kā es teicu, nav šobrīd uh, uzskatījis šo jautājumu par uh, prioritātu. Varbūt, ka jūsu referents uh, un grupas, uh, es atvainojos, komitejas priekšsēdētājs varētu varbūt uh, izdarīt kādu laipnu galantu mājienu padoms virzienā. Uh, Varbūt, ka tiktu ņemti kādi konkrētāki pasākumi, lai atrisinātu to. Paldies! Paldies, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar situācijas patreizējo statusu, un paldies, ka <clears throat> jūs eh, esat teicis, ka jūs iepazīstināsiet arī ar ietekmes izvērtējumu, un es domāju, ka tas būtu interesanti mums visiem. Vēl bez tam jūs teiktā sekas būtu tādas, ka patreiz mūsu komitejai ir ļoti liela atbildība par šiem jautājumiem, Un es domāju, ka mūsu komitejā mēs balsosim par to, kāds ir komitejas viedoklis, un pēc tam pieliksim pie sienas komisiju un padomi un jautāsim viņiem, ko darīs. Varbūt Gebhardas kundze un tad Vaisbergas kundze nobeigumā. Man vēl viens jautājums. Ja tiešām man interesē, ja es pareizi sapratu, ko teica komisāra, ko, komisijas pārstāvis, viņš teica pašā sākumā, ka mēs varētu šīs direktīvas, mēs varam atteikties, jo mums ir savstarpējās atzīšanas sistēma. Ja es pareizi saprotu, ir, ja ir kopīgas, not, ja kopīgie noteikumi, tad ir harmonizācija, bet ja ir savstarpējā atzīšana, tad tur ir pamats nacionālās tiesības, vai tas ir tas, ko jūs teicāt? Turn, yes, uh, on... Jūs vēlaties atbildēt? Jā, tas ir balstīts uz uh, dalību valstu likumiem, bet mums ir jāsako starptautiskajiem standartiem, jo mēs uh, dalību valstu likums nepiemērojam starptautiskā tirzniecībā. Līdz ar to komisijas noteikumi zināmā mērā jau var tikt izmantot, jo es nedomāju, ka mēs vēlamies radīt jau kāda veida tirzniecības problēmas. Atbildi ir jā. Uh, Mrs. Vaisgerber, would you... Vaisbergers kundze, vai vēlētos eh, noslēgt šīs diskusijas? Es tikai vēlējos pateikt, ka jūsu izvirzītajie laika termiņi, tos vajadzētu diskutēt ar sekretariātu, bet tie izskatās izpildām. Un, protams, kā jau teicu, nākam otrdien jūs varēsiet vēl papildināt diskusijas. Un tagad vārds jums. Jā, vielleicht nomāk. Paldies! Vēlreiz mēģināšu izdarīt kopsavilkumu kas līdz šim ir izdiskutēts. Tiešām atsevišķos gadījumos ir kāda direktīva, tad dažreiz ir tā, ka atsevišķos gadījumos, piemēram, par graudiem, par alkoholu līmeni, eksistē noteikumi citās direktīvās, citos normatīvais aktos. Tas ir viens variants. Otrais variants, kad ir starptautiskie standarti. Tāda arī šajā gadījumā man bija zināms izbrīns, ka sanāk tā, ka starptautiskie standarti aizstāja Eiropas Savienības noteikumus, un tad sanāk tā, ja ir nacionālajie standarti, tad šie standarti vienkārši pārņem starptautisko standartus. Līdz ar to varam teikt, ka harmonizācija ir panākta tikai citā līmenī. Un varbūt kāda dalība valsts saka, mēs vēlamies plašākus, striktākus standartus. To var darīt, bet tikai tādā gadījumā, ja ir kādi drošības vai veselības apsvērumi. Tas nozīmē, ka par pamatu visos gadījumos tiek izmantot starptautiskie standarti. Tāpēc šīs diskusijas kopsavilkums ir šāds. Tik tiešām visi saka, ka mēs varam atbalstīt birokrātijas samazināšanas mēģinājumu, bet mums ir jāskatās ļoti rūpīgi, kādos gadījumos, kas eksistē, un kura direktīva regulē kura jomu un kādas situācijas. Un varbūt tiešām mēs varam pateikt, jā, šī direktīva ir absolūti, šīs normas ir iekļautas simtprocentīgi citos normatīvais aktos. Un šeit būtu labāk vienkārši atteikties no šādas direktīvas, nav nepieciešams to pārskatīt. Būs arī citas direktīvas, kur mēs teiksim, ja tiešām dalība valstis sniedz mums informāciju, ka šeit ir nepieciešams Eiropas Savienības līmeņa regulējums. Tad labi, tad mēs varam to visu iekļaut pārskatīšanas darbā attiecībā uz mērinstrumentu direktīvu. Un šeit ir jāslēdz, protams, starp institūciju vienošanās. Un tiešām, ja ir nepieciešams turpināt regulēt, tad darīsim to mērinstrumentu direktīvas ietveros. Taču, ja eksistē Eh, cita tehnika, citas ierīces, mēs varam vienkārši izmantot 117. standartu un atbilstoši turpināt strādāt. Ir ļoti interesanti, ka dalība valstis saka, mēs nevēlamies atteikties no direktīvām, no šī regulējuma, bet te pašā laikā, ja komisija saka, labi, tagad veidosim jaunu regulējumu, modernu regulējumu, tad viena dalība valsts neko neatbild. Bet, ja tiešām dalība valsts neko konkrētu neteiks, tad mans risinājums ir atteikties no regulām un direktīvām, kur vien tas ir iespējams. Tāpēc arī ļoti labi, ja ziņojumā būs iekļautas visas puses, visi viedokļi, un paldies jums visiem par diskusiju un sadarbosimies. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies, saka prieksēdes. Paldies, ka jūs tik enerģiski strādājām pie, jautā, pie šiem jautājumiem un turpināsim diskusijas nākamnedēļ. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un mēs esam nonākuši situācijā, kurā mums ir iespēja izskatīt trīs uh, atzinumus kurus mēs iesniegsim vidas komitejai. Tie ir trīs ļoti svarīgi priekšlikumi, kas ir saistīti ar medicīnas produktiem, ar patērētāju aizsardzību un medikamentu tirgu. Vēlējos pateikt deputātiem, ka mums bija iespēja kā komitejai nosūtīt šos atzinumus mm, gan uh, atbildīgajai komitejai, kas ir NV komiteja, gan arī jūrī komitejai, kurā mēs kā patērētāja aizsardzības un iekšējā tirgus komiteja pateicām mūsu specifisko viedokli par šiem aspektiem. Un, protams, ka mūsu referentam būs svarīgs darbs darāms, un tomēr būs cieši jāsadarbojās arī NV komitejas referentam un mūsu referentam. Uh, Es vēlējos uzreiz pateikt, ka nevienmēr sadarbības ar dažādu komiteju referentiem ir vienkārša, un tomēr. Mans priekšlikums tagad būtu sekojoši. Varbūt pamainīsim nedaudz darba kārtību, ja Karijas kungs piekrīt. Mums ir divi saistīti jautājumi, kuri ir par zālēm, kur iegādē vajadzīga ārsta recepte. Un pēc tam ir runa arī par grozījumiem direktīvām. Pagājušajā sasaukumā atbildīgais referents ir izstrādājis priekšlikums un koordinatori nolēma izvirzīt divus referentus. Un tas ir ārkārtīgi labi, jo tādējādi tiek sadalīta pienākumu nasta. Un eh, jaunais deputāts Korejas kungs būs referents šajā jautājumā, un tā ir ļoti liela atbildība. Tā kā Bezo, Busoji kungs jau pazīst šo situāciju, un Mans priekšlikums būtu sekojošs. Varbūt Busoja kungs varētu nedaudz iepazīstināt par abiem šiem direktīvu izmaiņām un priekšlikumiem, un tad mums būtu vispārējais diskusijas par to, par ko mēs runāsim. Un Fjellner kungs no EPP grupas un no vidas komitejas ir referents abos priekšlikumos. Uh, Pēc tam, Bastas kungs, mēs runāsim par otro jautājumu, kas ir saistīts ar šiem jautājumiem, un te ir viltotie medikamenti. Līdz ar to tie ir dokumenti, kas ir jūsu dokumentu mafī, mapītēs, un tad strādāsim šādā kārtībā. Tādējādi es dodu vārdu Busoja kungam, pēc tam Koreiras kungam, pēc tam ēnu referentiem no politiskajām grupām, ja viņi vēlēsies runāt. Vaisbergers kundze ir pieteikusies, un varbūt es vēlētu uzdot vārdu arī kādam no komisijas. Forinkungs, jūs esat šeit? Un pēc tam komisija varēs izteikties par abiem priekšlikumiem kopā. Busoikungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā mums jau bija iespēja pārunāt šo tēmu jau arī šī sasaukuma laikā, tāpēc es neiešu cauri visām tām detaļām, kuras jau es esmu sniedzis, bet gribētu būtībā atgādināt vēlreiz, kāda ir šī priekšlikuma būtība. Centīšos nākt klajā arī ar iespējamo darba grafiku, un to jau mēs pārunājām ar komitejas tehniskajiem darbiniekiem. Būtībā regula un direktīva, kas ir spēkā, aizliedz eh, reklamēt eh, medikamentus, kuriem vajadzīga ārsta recepte. Tomēr pašreizējā regulācijā nav detalizēts nostījums par informācijas sniegšanu par medikamentiem. Ir tikai norādīts, ka eh, tikai tāda neformāla darbība, ko varētu uzskatīt par reklāmu, ir aizliegta kopienas tiesību akti neliedz dalību valstīm definēt pašām savu pieeju šajā, šajā jautājumā. Un tagad mums ir tāda situācija, kad uh, farmācijas uh, uzņēmums, kas, piemēram, pārdod to pašu produktu dažādās Eiropas valstīs, var sniegt uh, zinām informāciju vienā Eiropas Savienības valstī un nevar sniegt to pašu informāciju citās Eiropas Savienības valstīs. Eiropas komisija nolēma E, ierosināt harmonizāciju. Un tāpat arī noteikti skaidrs noteikums tam, kā pacienti var saņemt e, informāciju par e, produktiem, kur ir pieejami tikai ar ārsta recepti. Es uzskatu, ka visiem Eiropas pilsoņiem visās dalību valstīs būtu jānodrošina vienāda augsta līmeņa informācija par medicīniskajiem produktiem. Jāatzīst, ka e, pat tagad pacienti informāciju meklē visdažādākajos veidos, veidos. Ļoti daudz šī informācija tiek meklēta internetā bet bieži vien šī informācija nav uh, apstiprināta, nav droša, un uh, bieži vien pacienti var saņemt tādu ļoti satraucošu vai nepareizu vai pat kaitīgu informāciju, kura nav atbilstoša un kvalitatīva par attiecīgo izrakstīto medikamentu. Tāpat es uzskatu, ka mums vajadzētu uzturēt šo reklāmas aizliegumu tiem medikamentiem, kas uh, ir tikai ar ārsta recepti pieejami. Mēs negribam pieļaut reklāmu šajā ļoti delikātajā jomā un negribam pieļaut ASV modeli, <coughs> eh, kuru es esmu drošs Eiropas Savienībā, mēs noteikti negribētu. Tāpat laikā gribu uzsvērt, ka mēs varētu uzlabot komisijas priekšlikumu, lai noteiktu skaidrus nosacījumus par to, kā mēs uh, dodam informāciju pacientiem. Uh, Mums pirmām kārtām ir jāizlem, jāizdomā, kāda būs šī informācijas sniegšanas kanāla. Protams, ir jāuztur aizliegums eh, sniegt audiovizuālu informāciju televīzijā un rādio par medicīniskiem produktiem, bet vajadzētu veicināt tīmekļa vietnes un eh, speciālas īpašas medicīniskas publikācijas, lai tādā veidā sniegt informāciju pacientiem. Tāpat ir jārod risinājumi cilvēkiem ar invaliditāti, īpašām vajadzībām un uh, vecākiem cilvēkiem, jo viņiem nevienmēr būs piekļuve tiem pašiem informācijas kanāliem kā citiem. Veciem cilvēkiem internets, piemēram, tā nav iespēja informācijas ieguvēja, jo ne, ne īpaši daudzi no gados vecākiem cilvēkiem uh, izmanto internetu vai viņiem ir piekļuva internetam. Tā tad ir jārod citi risinājumi, kā sniegt viņiem informāciju. Es uzskatu, ka mums vajadzētu noteikt skaidrs noteikums, nosacījums par informāciju internetā. Komisija jau ir nākus klajā ar eh, zināmiem noteikumiem, mēs jau esam ierosinājuši uzlabot šo pieeju. Un, manuprāt, ja būtu skaidri noteikumi ar, ar eh, iepriekšējas apstiprināšanas sistēmu, un eh, ja būtu šādas tīmekļa vietnes, kur būtu informācija par medicīniskiem produktiem, tad es domāju, ka mēs varētu Eiropas pilsoņiem nodrošināt eh, neitrālu un kvalitatīvu informāciju par uh, farmaceitiskiem produktiem. Es tagad gribētu ierosināt laika grafiku. Un Uh, redzēsim, vai tas jums ir pieejams Korejā de Kampus un uh, Bastas kungs, vai viņi varēs pieņemt to. Es ierosinu izskatīt uh, atzinumu projektu 4. novembrī, noteikt gala termiņu grozījumu iesniegšanai 11. novembrī, izskatīt grozījumus 1. decembrī, balsot komitejā 2. decembrī, paturot prātā to, ka NV komitejai arī vēl jābalso par šo ziņojumu, un viņi balsos 25. janvārī. Tātad, ja viss notiktu kā paredzēts atbilstošim plānam, tad varbūt februārī vai marta sākumā būtu iespējams balsot par šo dokumentu plenārsēdē. Paldies priekšsēdētāji! Šī ir trešā reize, kad es runāju par šo lietu. Es negribēju vairāk iedziļināties tālākās detaļās, bet, ja ir jautājumi, tad, protams, es uh, esmu gatavs atbildēt. Paldies! Well, thank you very much. Paldies, saka priekšsēžu kungs. Paldies Busā kungam vispirmām kārtām par ļoti skaidri sagatavoto darba dokumentu un arī par jūsu skaidri formulētajām idejām. Es došu vārdu arī kureiz kungam, jo mūsu termiņus nosaka vidas komitejas balsojums. Kureiz kungs, tagad es esmu priecīgs dot jums vārdu, jo tā ir jūsu pirmā referenta loma. Paldies! Es vēlētos pateikties Kristiānam Busoju par viņa padarīto šo dokumentu sagatavošanām darbā pie diem. Mēģināsim pavirzīties laikā atpakaļ un atgriezties pie regulas un direktīvas satura. Es pāriešu uz portugāļu valodu, jo tā man būs vieglāk. Paldies! Es vēlētos pateikt, ka Šo divu likumdošanas aktu regulas un direktīvas mērķis bija radīt struktūru recepšu medikamentiem un tiem medikamentiem, kuri parādās tirgu, pie tam informācijas sniegt tieši pircējam. Jautājums par to, kas tiek eh, minēts šajās regulās un direktīvā. Uh, Tas ir arī licen, pārdošanas licences turētāja kompetencē, kas varētu, būt rak, kas varētu būt iekļauts reklāmā. Mēs runājam tikai un vienīgi par recepšu medikamentiem. Kāda ir mērķa grupa? Tā ir visa plašā sabiedrība. Kādi ir ierobežojumi, kurus mēs varētu akceptēt? ir tāds, ka mēs saglabājam aizliegumu tiešas reklāmas iespējai sniegt sabiedrībai. Tas ir e, regulas un direktīvas ietvars, jeb spēles noteikumi. Komisija ir mēģinājusi izmainīt šo sistēmu tādējādi, ka ir nepieciešams harmonizēt informācijas plūsmu dažādās dalību valstīs, jo, diemžēl, informācija dažādās dalību valstīs par medikamentiem atšķirās. Otrakārt, ir jāņem vērā arī pircēja tiesības, jo pircējs nevienmēr saņem kvalitatīvu informāciju par medikamentiem. Nākamais - medikamentu ražotājiem. Kāda būtu viņa pienākumi? Jo patiesībā tikai ražotājs var sniegt uzticamu un kvalitatīvu informāciju. Mēs zinām, ka internetā ir pieejama visdažādākā informācija, bet kur ir pareizā? Uh, ir nepieciešamas dažādas regulējošās aģentūras, kurām būtu gan iespēja, gan kapacitāte atrunāt eh, dažādās tīmekļa lapās pieejamo informāciju, bet diemžēl tā šobrīd nenotiek. Es vēlētos dzirdēt arī padomas nostāju. Patiesībā nezinu, vai padomas pārstāvs šobrīd šeit ir klāt, jo padoma ir tā, kur tiešā veidā sadarbojas ar dalību valstīm un ir vesela virkne valstu, kuras ir pret šīm izmaiņām. Šo pretinieku argumenti ir tādi, ka tas neko neizmainīs mūsu mērķī. Nākamais, ka informācija un galvenokārt reklāma neviens nezina, kā to konkrēti atrunāt, lai visiem būtu skaidrs, kur ir robeža, un, protams, jebkuru likumu var apiet ar līkumu. Nākamais, e, kura būs kontrolas institūcija, un e, tai būs ļoti liela gan administratīvā, gan atbildības nasta pārbaudīt informāciju visās sabiedrībai pieejamās vidēs. Nākamais, vai medikamenta raksturojošās sastāvdaļas izmainīsies tīri informatīvā līmenī. Un visbeidzot, ir tādas dalību valsts, kuras uzskata, ka regulas un direktīvas izmaiņas novedīs pie pārāk lielām izmaksām dalību valstīs. 2009. gada 28. maijā padomu pateica, ka priekšlikums nav adekvāts, jo priekšlikums negarantēs, ka tiks sasniegt tie mērķi, kuri sākotnēji tika izvirzīti dokumentu izmaiņām. Tā tad sniegt adekvātu un ticamu informāciju pacientam. Uh, Līdz ar to situācija šobrīd ir samērā grūta, maigi sakot, neskaidra. Es vēlētos eh, pieskarties vairākiem jautājumiem, kur, manuprāt, bija labi argumentēti. Vispirms, grozījumu direktīvā. Mēs eh, varam dažus grozījumus nepieņemt, un visi varbūt arī nebūtu adekvāti. Nākamais pieeja informācijai. Protams, ka sabiedrībai ir nepieciešams iegūt adekvātu informāciju, un arī medicīnas darbiniekiem ir jābūt adekvātai informācijai. Bieži vien medicīnas darbinieki informāciju saņem tiešā veidā no ražotāja, bet nevienmēr šo pašu informāciju saņem pircējs. Tiešām ceru, ka mums izdosies uh, padarīt šo plaisu starp ražotāju un pacientu informāciju sīkāku. Komisija uzskata, ka pietiekamā veidā netiek eh, nodalīta ūdens šķirtne starp reklāmu un informāciju. Varbūt tas arī ir klupšanas akmens un tiešām vēl ir daudz darāmā. Uh, Patiesībā dalību valstis ir nostājušās divās pretējās nometnēs, kuru viedokļi nesaskarās pat nevienā punktā. Ir dalību valsts, kuras uzskata, ka viss ir labi šajā priekšlikumā, un ir tādas, kuras nepiekrīt nevienam grozījuma punktam, un abām pusēm ir adekvāti argumenti. Bet mēs esam pietiekami stipri, un es nedomāju, ka mums ir jāpakļaujās tai vai citai pusē un jāpieņem vai ne jāpieņem grozījumi, pat ja tie tiktu izmainīti. Runājot par laika grafikiem, 4. novembrī mēs nāksim klajā ar galīgo priekšlikumu. Iespējams, ka mēs varētu izskatīt dažādos viedokļus un mums varētu būt viedokļu pārmaiņa kādā pēcpusdienā. Pagaidām tas vēl nav paredzēts, bet iespējams, ka mums izdotos vairāk vienoties par viedokļiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēž kungs. Paldies par ļoti labi izklāstītajiem viedokļiem, un mums ir divi referenti. Viens praktiskas dabas komentārs, tā kā tas ir atzinums, ko ir sagatavojusi vidas komiteja, mums ir jāievēro viņu laika grafika. Līdz ar to, ja mēs pārvelkam laika grafiku, tad viņi no mums nesaņems neko. Tas ir vienkārši un tā ir. Līdz ar to, Buzovā kungs, jums vajadzēs atrunāt ar atbildīgo komiteju, kāds būs šis laika grafiks. Bet ja 25. janvārs viņiem ir galīgais termiņš, tad mums pie tā ir jāpieturās. Otrais, ņemot vērā to, ka tas ir atzinums. Mums eh, tik tiešām šeit vajadzētu Uh, par jautājumu domāt nopietni, citiem vārdiem sakot. Mēs negribam varbūt organizēt milzīgu uzklausīšanu, ja vidas komiteja gatavojas darīt kaut ko līdzīgu. Mums, man liekas, ir jāizlem par tiem svarīgākajiem punktiem, kurus mēs gribētu panākt. Tāpat izstrādājot atzinumus, mums ir jāņem vērā tas, cik gari šie atzinumi vispār drīkst būt, tā ka jums ir jābūt diezgan selektīviem, domājot par tiem elementiem, ko jūs tur iekļaujat. Uh, Tātad tie bija tādi, varbūt, padomi tiem, kas izstrādā atzinums. Tāpēc es gribētu lūgt, lai jūs, Buzoikungs un ēnu referenti, lai jūs visi sazinātos ar vidas komiteju un tad varbūt lemtu par turpmāko darbības gaitu un tad ziņot mums un tad mēs varētu vienoties eh, par visiem pieņemam darba grafiku. Galvenais būtu, lai mūsu komitejas un mūsu darba ietekme būtu pēc iespējas vairāk jūtama šai sakarībā. Uh, Vairāki deputāti ir pieteikušies debatēs. Es nezinu, vai viņi ir ēnu referenti vai arī vienkārši izsaka komentārus, jo mums uh, ēnu referenti visi vēl nav izvirzīti, bet uh, diskusijām ir pieteikušies uh, sekojoši deputāti. Bastos skundze ziņojumu mēs izskatīsim pēc brīža. Vaisgarabers kundze, Foks kungs, Rojtova un Parvanovs kundze. Tātad līdz ar to es noslēgšu runātāju sarakstu. Vaisgarabers kundze vārds. Paldies! Runāšu tautas partijas grupas vārdā kā ēna referenta. Tik tiešām ir ļoti pareizi, ka ir nepieciešams runāt tikai par tādiem jautājumiem, kas skar mūsu komiteju. Un pēdējo piecu gadu laikā, kad iekšē tirgus komiteja ir nākas klājā ar saviem uh, atzinumiem, tad tiešām mūsu mērķis ir aizsargāt patērētājus un skaidrs, ka patērētāja aizsardzības aspekti ir ļoti plaši un iekļauj ļoti, iekļaut ļoti daudzās jomās. Man šķiet, ka šis priekšlikums pat pēcpusdienu izskatās ļoti prātīgs, bet, protams, ir jāskatās, kas notiks. Uh, veselības komitejā un mm, pareiz būtu sadarboties. Mums ir nepieciešams principiāli izdiskutēt šos jautājumus. Un, manuprāt, nebūtu slikti ielūgt, piemēram, arī ārstus. Ir taču ārstu asociācijas. Jo manās sarunās ar ārstiem es varēju konstatēt, ka ne, ne visos gadījumos viņiem ir pieejama atbilstoša informācija. Bet uh, tiešām to labāko referentiem. Paldies arī par ļoti labu informāciju, ko jūs šobrīd sniedzam, sniedzāt. Uh, man ir diezgan daudz komentāru. Jūs šobrīd esat runājuši par kopīgiem noteikumiem. Bet ir jāsaprot, ka jautājums ir jārisina nevis tikai ar reklāmas aizliegumu Eiropas Savienības līmenī, bet paliek jautājums par informācijas sniegšanu, un bieži vien dalību valstīs šie noteikumi ļoti atšķirās. Nu, piemēram, Zviedrijā šobrīd ir tā, ka ir uh, valsts pārbaudītās mājaslapas, kur ir informācija par Uh, ārstēšanas metādēm, par medikamentiem, un tur tas viss ļoti labi funkcionē, un savukārt citās valstīs šāds informēšanas veids nepastāv, un kas man šķiet diezgan negatīvi no patērētāja aizsardzības viedokļa. Nu, piemēram, ja es kā paciente uh, būs, būšu kaut kur aizmirsusi, kaut kur pazaudējusi uh, to nelielu lapiņu, kas ir pielikta klāt medikamentiem, kur ir rakstīts, kas ir jādara un tā tālāk, tad uh, sanāk tā, ka man nav vairs informācijas par konkrētam zālēm, tad varbūt nebūtu slikti tik tiešām informāciju ievietot internetā. Un dažreiz ir tā, ka ārsti saka, ka pacients, kas ir pazaudējis atbilstošo informāciju par medikamentu lietošanu, ka šim ārstam ir jāsniedz tagad papildi informācija tieši tādēļ, ka viņš varbūt kaut ko nav sapratis vai kaut kur aizmirsis. Uh, Un man šķiet, ka ja mēs atrisinātu šo medikamentu informācijas problēmu, tad mēs varētu atbilstoši ļaut ārstam darboties un strādāt ar pacientu daudz veiksmīgāk. Vēl viena lieta, protams, ir saistīta ar profilaks pasākumiem, profilaks aspektiem. Tad varbūt šeit dalība valsts savukārt uzskatīs, ka tā, šeit ir pārmērīgas izmaksas. Tātad no vienas puses ir nepieciešams, lai pacients būtu labi informēts, Un tieši to man arī teica ārsti, ar kuriem esmu runājusi. Tātad, kad mēs runājam par, par iedzīvotājiem, tad ir jārunā tieši ar par pacientiem, un es kā pacienti parasti rīkoju šādi. Ja es apmeklēju ārstu, tad es inform, saņēmu informāciju arī internetā par medikamentiem, par ārstēšanas pakāpojumiem, un šobrīd Vācijā es nevaru rēķināties ar to, ka informācija, kas man ir pieejama internetā, ir oficiālā un valsts pārvaldīta, kā tas šobrīd ir Zviedrijā. Mēs esam saņēmuši informāciju no pacientu apvienībām, arī no aptieku apvienībā. apvienībām. Viņi teica, ka šis reklāmas aizliegums var viņiem ļoti kaitēt. Tāpēc ir jābūt ļoti rūpīgiem attiecībā uz informācijas neutralitāti pamats, protams, ir tas, ko piedāvā ražotājs, bet te pašā laikā ir jānodrošina informācijas pārbaudi, un to var darīt um, varbūt valsts iestādes, to var darīt ārstu savienības, aptieku savienības un tā tālāk, jo šeit ir svarīgi nepieļaut manipulācijas iespējas. Un šeit, manuprāt, komisijas priekšlikumu mēs varam uzlabot, jo patērētāja tiesība aizsardzības aspekti, kā arī kontrolas aspekti, manuprāt, priekšlikumā šobrīd vēl nav pietiekami kvalitatīvi izstrādāti. Tā pašā laikā, runājot par reklāmas aizliegumu, ir jāskatās, kā vispār tiek izplatīta informācija. Esmu par to, lai par radio un televīziju informācija tiešām netiktu izplatīta un reklamēta. Uh, bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par kvalitatīvu internetu platformu, kas būtu atbilstoši kontrolēta, nu šeit es neesmu pret. Un šeit ir jāskatās, protams, arī uz referenta priekšlikumiem, un viņš teica, ka būtu pareizi izmantot tās sistēmas, kas jau ir izveidotas, un kā, kā es jau pieminēju, vismaz Zviedrijā eksistē ļoti laba platforma, kas ir ļoti veiksmīga, un to mēs varam izmantot kā pamatu. Man ir būtiski panākt labāku risinājumu patērētājiem nekā ir šobrīd. Un daži dalībvalstis saka, ka nav nepieciešams regulējums, jo jau tagad ir aizliegums, bet šā vai tā tas tiek apiets. Bet es nezinu, vai, vai šāda argumentācija ir jāatbalsta. Šobrīd ir tā, informācija tiek publicēta internetā, un šī informācija nekādīgi netiek pārbaudīta. Tāpēc, manuprāt, ir jābūt šiem noteikumiem tā, lai pacienti būtu aizsargāti. Un atbilstoši arī ārstu intereses būtu aizsargātas. Tāpēc ļoti pozitīvi raugos uz diskusiju, un es strādāju arī uh, vides un veselības komitejā, un atbilstoši varēšu arī tur aizstāvēt uh, patērētāju tiesību aizsardzības komitejas uh, viedokli. Paldies! Paldies! Foksa kundze, Roitovs kundze, Parvanovs kundze ir atlikuši runātāja sarakstā. Foksa kungam dod vārdu. Viņš pirmoreiz runā šajā komitejā, un es ceru, ka šis būs pirmais no daudziem izteikumiem nākotnē. Paldies, priekšsēdētājs, pateicos Buzoja kungam un Kareis kungam par ļoti skaidro uh, stāstījumu par šiem priekšlikumiem, kurus es visā visumā atbalstu. Uh, domāju, ka ir svarīgi lai mums būtu zināma struktūra informācijas sniegšanai visā šajā nozerē, vienotajā tirgū, tā lai kopējais tirgus tik tiešām dot labumu patērētājiem. Es atbalstu to, ka ir nepieciešams pašreizējais aizliegums tiešai reklāmai medikamentiem, kas izsniedzam tikai ar ārstu receptēm. Bet man ir divas zināmas bažas šai sakarībā. Pirmais ir šī vispārējā pieeja lai uh, apstiprinātu, pārbaudītu visu nozars informāciju. Es nezinu, vai tas ir pro proporcionāls pasākums, un varbūt tas būtu pārāk birokrātisks. Ņemot vērā to, cik liels ir neatbilstošas informācijas risks, kurš šajā gadījumā, manuprāt, ir samērā mazs, gribētu lūgt pārskatīt šo principu, vai šī vispārīgā, visaptvarošā pieeja būtu tā labākā. Un otrs mans bažu jautājums par eh, medicīnas produktu reklāmas kontroli. Tas, man liekas, ir nacionālās kompetences jautājums. Un es nezinu, vai būtu nepieciešama regulējoša uh, struktūra Eiropas līmenī. Manuprāt, to varbūt labāk atstāt dalību valstu pašu rīcībā. Just... Paldies! Gribu apstiprināt, ka jūs esat ēnu referents uh, eh, ECR grupas vārdā, vai ne? Jā, tā ir. Rojtovs kundzei vārds. Ďakujem, pane predsedo. Eh, Jā, navāžu vlastne. Paldies, priekšsēdātāji. Es gribētu piebilst jau iepriekš teiktajam. Lielākai daļai dalībvalstu jau ir eh, šāds aizliegums, reklāmas aizliegums medicīniskiem preparātiem kas izsniedzami receptēm, un es saprotu, ka ir zināmas bažas par to, kas notiktu harmonizācijas gadījumā. Varbūt, ka tas varētu sagraut sistēmu, kas dažās valstīs jau funkcionē, un uh, kaut kur citur tā varētu būt cito, sistēma, ko tikai ievieš. Es, protams, saprotu, ka iekšējā tirgu ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai pārobežu reklāmai būtu Eiropas dimensija un Eiropas parametri. Tomēr, manuprāt, ekspertiem, nevis politiķiem par to būtu jālēm. Mums vajadzētu pateikt jā. Mēs piekrītam, ka reklāma šajā jomā nedrīkstētu būt. Otrs jautājums ir par informācijas sniegšanu patērētājiem, tas ir pacientiem. Mēs visi saprotam, ka galvenā galvenais, eh, kas sniedz informāciju pacientam ir ārsts. Ārsts tā tad ir cilvēks, kuram pacients uzticis un kurš būs labākais cilvēks, palīgs, kurš varēs pacientam sniegt vajadzīgo informāciju. Informācija par farmaceitiskiem produktiem tā ir tikai šīs lietas viena puse. Ir vēl cita informācija, kas ir sniedzama, piemēram, par pārtiku, par barības vielām, pacients, kas uh, lieto vairāk kā vienu medikamentu, viņam vajadzētu konsultēties ar ekspertu. Es domāju, ka Eiropā būtu jāsniedz informācija vairāk par to, lai pacienti būtu informētāki un uh, varētu labāk orientēties visā sistēmā. Es piekrītu Eh, savus kolēģis Vaisbergers eh, kundzes dažiem izteikumiem, tīpaši par to, ko viņa teica par informācijas sniegšanu. Par to informāciju, kas pienāks pacientiem. Šai informācijai jābūt korektai, saprotamai, ir nepieciešams šīs zāļu lietošanas instrukcijas, un tās noteikti ir jāpakļauj ļoti stingrai kontrolē. Ir jābūt eh, personā, kas būtu atbildīgs par šo līfletu kvalitāti. Protams, jānodrošina, lai šīs instrukcijas būtu uzticamas, kvalitatīvas. Jā, dažkārt gadās, ka pacients pazaudē šo informāciju, bet jānodrošina tādā gadījumā tieši tas, lai viņš atkal šo instrukciju varētu kaut kur iegūt. Vēl gribu izteikt dažus brīdinājumu vārdus. Mēs nevaram nošķirt reklāmu un informācijas sniegšanu. Dažas dalība valstis nosaka savas definīcijas šīm divām jomām, bet tas ir definīcijas jautājums. Jo kaut kā tad vajag nodefinēt uh, reklāmu, kaut kā jānodefinē informācijas sniegšana. Daži dalībvalsts, kā es teicu, šādu informāciju ir izstrādājušas. Mēs, manuprāt, varam virzīties harmonizācijas uh, virzienā, jo visas sistēmas galvā nonāk pie viena kopsaucēja. Iespējams, ka šī dokumentu pakotne uh, dos mums iespēju koordinēt savu darbu labāk, kā mēs to esam darījuši līdz šim, bet es nezinu, vai mēs tomēr varēsim nonākt pie pilnīgi harmonizētas uh, regulācijas atbilstoši spēkā esošiem līgumiem. Lisabons līgumam šis nav Eiropas Savienības darbs, un daži grozījumi varētu varbūt iet pārāk tālu. Much, Paldies, Anna, jums tiešām ir ļoti liela pieredze, un mēs esam priecīgi, ka jūs esat iesaistījušies šajā procesā. Un visbeidzot, pirms došu vārdu komisijai, es varat uzdot vārdu Pavanovas kundzei, un arī tā ir jūsu pirmā replika šajā komitejā. Paldies, saka nākamā runātāja. Vispirms es vēlētos apsveikt gan Buso kungu, gan Korēras kungu, par to, ka tiek izskatīti šie ārkārtīgi svarīgie dokumenti, jo gala beigās šīs ir ārkārtīgi svarīgas di diskusijas. Šis ir ļoti grūti atrodama līdzsvara gadījums, jo diez vai mēs redzēsim eh, sadarbību starp DG Enterprise un DG Sanko komisijā. Ja viņi veiksmīgāk sadarbotos, tad mūsu darbs būtu daudz vieglāks. Un tomēr pilnībā piekrīt jūs teiktajam, ka mums ir jāie jāpaliek mūsu komitejas kompetences mandāta ietvaros un jādod citām komitejām izteikties par citām jomām. Un es uzskatu, ka mēs, kā patērētāja aizsardzības komiteja, pirmo reizi varam pacelt patērētāju ideju medikamentu lietošanā, tātad patērētāju un nevis pacientu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, jo patērētāja aspekta iekļaušana arī uzlabos gan veselības aprūpi, gan sabiedrības veselību. Tātad mēs runājam par patērētāja tiesībām un ne tikai par pacientu tiesībām, un tas ir daudz plašāk. Otrakārt, uzskatu, ka ir samērā grūti rast līdzsvaru starp eh, motivētu izvēli un uz informāciju balstītu izvēli. Pati esmu ārsta, līdz ar to bieži vien ārstam ir interešu konflikts, bet ja pacients pats ir spējīgs veikt kvalificētu un uz informāciju balstītu izvēli, tad eh, patiesībā nebūtu vajadzīgi dakteri un ārsti. Uh, Līdz ar to es uzskatu, ka pieeja kvalitatīvai un ticamai informācijai ir radīt pacientam iespēju sagatavot savu informāciju un pēc tam to izrunāt ar ārstu. Taču mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un ne, neradītu savu veidu Frankensteina modeli. Tieši kā jau vakar Kuņevs kundze teica, piemēram, Polijā Pavisam svaigi ir gadījumi, kurā vairākas nevalstiskās organizācijas un vairākas zinātnieki izliekas, jo zinātniski pierādīt datu viņiem nav. Ir tas runiet par insulīnu. Tā tad viņi apgalvo, ka uh, insulīns izraisa vēzi. Zinātnes pamatojumi tam nav, bet viņi izplačo iz informāciju. Un šobrīd uh, valsts finansēto medikamentu sarakstā insulīns, šī tipa insulīns ir izņemts. Līdz ar to mēs redzam, ka informācija netiek adekvāti pamatota. Otrais, piemēram, patērētāja aizsardzības aģentūra ir izveidojis veselu virkni kritēriju, pēc kuriem tiek mērīta pacientu apmierinātība ar veselības aprūpes līmeni dažādās valstīs bet zinātniski pamatojumi tam nav. Visi mēģina balstīties uz viņu atrastajiem rezultātiem, bet gala beigās mēs nonāksim pilnīgā haosā. Es atbalstu abus referentus, Mēģināsim eh, atbalstīt un sadarboties ar NV komiteju. Uzskatu, ka mums ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt kvalitatīvu informāciju un informācijas pieejamības kanālus. Mums ir jānosaka, kuri būtu uzticami informācijas sniegšanas avoti. Mums ir eh, jābūt pārliecinātam, ka informācija, ko mēs saņemam, ir adekvāta, un es vēlētos lūgt DG Enterprise balstīties uz ekspertiem, kuri varētu viņiem sniegt plašu un visaptverošu informāciju, un pēc tam tikai izstrādāt priekšlikumu, kas balstītos uz zinātniski pamatotiem datiem. Paldies, saka priekšsēd kungs! Esmu pilnīgi pārliecināta, ka komiteja uzskata, ka jums nav konflikta inter interešu konflikts, tāpēc, ka jūs esat ārsta. Nē, mēs esam priecīgi uzklausīt jūsu idejas. Mēs esam nedaudz pāri laika grafikam, un tomēr, ja. Jā Fūringa kungs no DJ Enterprise no komisijas, varbūt burtiski pāris komentāri par šeit izteikto viedokli. Un pēc tam es vēlētos lūgt, vai Buso kungs un Koreja kungs varētu sniegt savus gala komentārus, un tad noslēgsim šīs diskusijas. Tātad komisija. Jā, vielen dank, Vorsitzende. Um, ähm, un vielen dank auch. Paldies. Paldies par iespēju izteikties par šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Paldies par jūsu komentāriem. Vēlamies šobrīd komentēt tikai trīs aspektus, kur pie, kurus pieminēja deputāti. Vispirms jautājums, un tas ir ļoti skaidri, ka reklāmas aizliegums recepšu medikamentiem paliek spēkā, nekas nemainīsies. Mēs tiešām vēlamies, lai recepšu medikamenti netiktu reklamēti plašai publikai. Un tas ne, te nemainīsies it nekas. Otrā lieta. Mēs uzskatām, ka esošie noteikumi neļauj sniegt līdzsvarotu un visaptverošu informāciju pacientam, un tāpēc arī jāmaina šie noteikumi. Mūsu priekšlikumā visi šie aspekti ir iekļauti. Un trešais moments ir, mēs esam bezgalīgi pateicīgi par to, ka jūs esat izvirzējuši ļoti ambiciozu plānu, jo ir nepieciešams tiešām pēc iespējas ātrāk visus šos jautājumus atrisināt. Vēl divas lietas, par kurām es vēlos runāt, ko pieminēja deputāti savos priekšlikumos. Vispirms ir tas, ka šīs priekšlikums, šo priekšlikumu atbalsta pilnīgi visi komisāri, visi 27 komisāri parakstīja šo priekšlikumu un notika diskusijas visos komisijas dienestos. Pirmkārt, Un otrkārt, vēlos šeit teikt, ka runājot par, par instrukciju, kas ir e, iekļauta paciņā, e, instrukcija tiek pārbaudīta tajā brīdī, kad medikaments tiek laists tirgu. Tas nozīmē, ka dalība valstī vai Eiropas komisijā uh, pēc uh, medikamentu aģentūras pārbaudes šī instrukcija tika pārbaudīta un at, ir nepieciešams saņemt konkrēti atļauju un licenci. Un ir tā, ka uzreiz, kad ir kaut kas mainīts, tad ir nepieciešams uzreiz iesniegt šo informāciju vēlreiz, un vēlreiz šī, uh, šī instrukcija tiek pielaista vai nepielāsta, nepielaista kaut vai tad, ja jūs esat mainījuši faksa numuru. Uh, arī viss ir jāiesniedz. Un līdz ar to, ja jūs teiksiet, ka instrukcijas ir jākontrolē striktāk, nu tad es nesaprotu, kā tas ir jākontrolē, jo šobrīd jau viss notiek ļoti, ļoti strikti. Tiek sasaukta komisija un viss tiek pārbaudīts. Es zinu, ka dažās valstīs pastāv aizliegumi, kas neļauj uzņēmumiem publicēt instrukcijas internetā, jo dažās valstīs šādas instrukcijas internetā tiktu uzskatītas par reklāmu, par neatļautu reklāmu. Tik tiešām tas tiek uzskatīts par reklāmu un līdz ar to reklāmas aizlieguma dēļ nedrīkst publicēt medikamentu instrukcijas internetā. Un tiešām paldies jūsu komitējai, un mēs turpināsim diskusijas. Paldies! Good. Um, to Mr. B uh, Buzoja kungs vai Korejas kungs, vai jums būtu kādi komentāri noslēgumā? Pavisam īsi. Uh, saka Buzoja kungs. Protams, nebūs viegli to visu īstenot praksē, jo es zinu, ka padomē jau ir zinām pretestība tam. Jebkurā gadījumā es domāju, ka Šis ir jautājums, kas būtu jārisina Eiropas līmenī. Fokskungs uzdeva jautājumu, vai nebūtu labāk tomēr to atstāt pašu dalību valstu ziņā. Bet mums ir iekšējais tirgus, un ir vienas un tās pašas zāles, farmaceitiskie produkti, kas tiek uh, lietot visās 27 dalību valstīs. Nav godīgi, ka dažās valstīs pilsoņiem ir piekļuva zināmai informācijai, bet, teiksim, citās dalību valstīs eh, nav piekļuva nekādai informācijai. Domāju, ka tomēr jautājums ir risināms Eiropas līmenī, un šai ziņā es atbalstu komisijas priekšlikumu. Eh, es ar Parvanovs kundzi diskutēju par sakojošo. Mums vajadzētu nodalīt eh, nevajadzīgu birokrātiju un stingru kontroli. Protams, ir nepieciešama stingra kontrola par to, eh, kas ir oficiālajās tīmekļa vietnēs, kas ir drukātajos materiālos pamācībās. Tātad ir ļoti stingri jākontrolē informācija, bet tāpat laikā nedrīkst radīt ne, nevajadzīgu birokrātiju, kura nedotu nekādu labumu ne lietotājiem, ne uh, arī zāļu sniedzējiem. Un es pilnībā piekrītu arī tam, ka noteikti jāvērš uzmanība uz patērētāju aizsardzības aspektiem, iekšējā tirgus aspektiem. Protams, nav viegli veikt šo darbu. Mēs šeit esam vairāki ārsti, Parvanovs kundze, es pats un Roitovs kundze, ir citi speciālisti. Uh, Katrā ziņā es gribētu sazināties ar Korejā de Kampus kungu vēl eh, turpmākajās dienās. Varbūt mēs varētu šo laiku grafiku nedaudz pabīdīt um, atpakaļ, bet uh, eh, NV komitejā balsojums būs 25. janvārī, un tāpēc es domāju, ka mans ierosinātais darba grafiks būtu visumā iespējams un pieņemams. Paldies, Korejas kungam vārds. Idejas deste debate, ka são. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, šajās diskusijās ir paustas divas domas, kuras, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgas un kuras eh, arī padziļina šīs problēmas izpratni. Pirmkārtām, tātad jēdziens laba informācija. Nav pretrunas starp informāciju un reklāmu. Informācija kā tāda var būt laba un arī var būt slikta. Un informācija var būt arī maldinoša vai eh, ļaunuma nodaroša. Otra ideja, kas te izskanēja, ir par tiem, kas sniedz informāciju. Informācijas sniedzējiem ir jāuzņems uh, sava atbildība. Brīvais tirgus ir balstīts uz uh, dažādu tajā iesaistīto pušu atbildību. Un tieši tas arī nodrošina šī tirgus darbību. Stingrā uzraudzība, es to nekādā gadījumā negribētu saukt par birokrātiju. Mēs eh, visi zinām, ka mūsu mērķis nav vienkārši nodrošināt eh, finansējumu nacionālajām regulējošām iestādēm, bet nē, mūsu mērķis ir nodrošināt, lai informācijas sniedzējs sniegt labu informāciju, un tieši tāpēc domāju, ka mūsu darbs ļoti vajadzīgs un noderīgs. Well, I'd like to thank, uh, uh, particularly... Es gribētu pateikties ar priekšsēdētājs abiem referentiem un visiem pārējiem, kas pauda viedokļus. Mums ir bijusi ļoti bagātinoša viedokļu apmaiņa, kura, manuprāt, šai komitei arī ir raksturīga. Gribētu ierosināt sekojošo. Mums bija zināms diskusija šeit par laika grafiku un jautājums par to, cik lielu ietekmi mēs gribam no savas puses nodrošināt. Es gribētu ierosināt Buzoju un Korejas kungam. Uh, Varbūt jūs abi varētu sazināties, kontaktēties ar ēnu referentiem turpmāko dienu laikā. Mēs otrdien nākošanai sēdē dosim jums nelielu brītiņu sēdē apstiprināt šo laiku grafiku un varbūt jūs varētu apstiprināt, kāda būs jūs turpmākās darbības pieeja un kādi galvenie aspekti būtu jūsu uzpratnē un kas jums varbūt vēl nepieciešams, varbūt kaut kādi uh, brīfinga dokumenti vai kas cits. Tātad būtu ļoti labi, ja jūs varbūt varētu šo plānošanu un koordinēšanu veikt savā starpā. Tātad, ja jūs piekrītat, tad mēs varētu paredzēt ne, nelielu brītiņu jums uh, nākošajā sēdē otrdien 6. oktobrī, ja tas jums būtu pieņemami. Labi. Mēs esam nedaudz uh, iekavējuši savu darbu. Un es noteikti negribu ierobežot nevienu diskusiju, bet es gribētu, lai mēs pabeigtu savu darbu līdz 12.30, kā plānots. Tagad es pārēju pie vēl ļoti svarīga atzinuma. Bastas kundze tagad uh, pārņems vadības grožus, un mēs tātad izsakam uh, atzinumu par uh, NV komitejas ziņojumu par, uh, par viltotiem medikamentiem. Mēs jau esam saņēmuši dažus brīfingu dokumentus, bet katrā ziņā es labāk došu Bastus kundzei vārdu, lai viņa mūs iepazīstinātu ar šo tēmu. Kas ir ēnu referenti, lūdzu, kas gribētu izteikties šajās diskusijās par Vanovas kundze no Alda grupas, Vailers kundze, vai ir vēl kāds, vai no ECR ir koordinators ēnu referents Foks kungs, tātad Rūras kundze varbūt, vai vēl kāds cits labi. Uh, Bastos kundze, Vailers kundze, Parvanovas kundze, Foksa kungs un komisija, komisijas pārstāvis Fjūringa kungs. Arī jums mēs dosim vārdu. Tātad Bastos kundze vispirms es dodu vārdu. Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais sintético. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pēc iespējas īsāk, kaut gan tēma ir ārkārtīgi delikāta un sarežģīta. Bet tāpat laikā es gribētu veikt tādu nelielu vēsturisku atkāpu attiecībā uz šīs direktīvas izmaiņām, kas notika ļoti skaidri apstākļu dēļ. Pirmām kārtām šīs izmaiņu priekšlikums ir pamatots, jo Eiropas Savienībā ir eksponenciāli palielinājies viltot medikamentu daudzums. Gan attiecībā uz šo medikamentu izcelsmi, gan uz saturu. Šie viltotie medikamenti satur e, ļoti zemas kvalitātes, e, viltotas sastāvdaļas un dažkārt e, satur arī aktīvās sastāvdaļas, kurām tur nevajadzētu būt, un arī dozes nav pareizas un atbilstošas. Tas viss, protams, ir ārkārtīgi nopietnas risks sabiedrības veselībai, pacientu drošībai, izmantojot šos medikamentus, un tas, protams, ir arī ļoti graujoši farmācijas nozarei. Šis jautājums ļoti satrauc sabiedrību un arī lēmumu pieņēmējus. Gribētu norādīt, ka viltoto medikamentu riska profils ir eh, laika gaitā mainījies. Ir daudz modernu medikamentu, kuri šobrīd tiek viltoti, un daudz no tiem ir arī ļoti būtiski svarīgi dzīvības funkcijām svarīgi me medikamenti, kas glāb cilvēku dzīvību. Un tieši tas, manuprāt, ir ļoti graujoši un uh, smagi. Un tas grauj patērētāju uzticību farmācijas nozarei un uh, šīs nozars uh, vadītājiem. To zināmā mērā varētu varbūt salīdzināt ar 90. Uh, gadu pārtiks krīzi. Priekšsēdētājs ir jau norādījis, ka Iepriekšējā sasaukuma laikā mums jau tika izstrādāts, izstrādāts ziņojums, tas bija Angelakis kunga ziņojums. Tas bija darba dokuments, kurā tika pausts atbalsts komisijas priekšlikumam un kur bija norādīts, ka šī direktīva ir jāgroza, ņemot vērā patentu aizsardzību un reģionālos izstrādājumus un ģenēriskos medikamentus. Tur bija ierosinājums arī iet vēl tālāk, un tas ir nodrošināt iespēju tātad paredzēt iespēju Eiropas uh, medi medikamentu aģentūrai, kā to ir izdarījuši jau citas valstis, ka ir nepieciešams nodrošināt ļoti spēcīgu kontroli attiecībā uz tādām valstīm kā Ķīna un uh, Indija medikamentu ražošanas ziņā. Protams, ir nepieciešams uh, skaidri izprast šīs direktīvas ierosinātos grozījumus. Gribētu teikt, ka lielākā, lielākais vairums dalībvalstu ir pār uh, izteikto priekšlikumu, tātad grozīt direktīvu, un uzsvars jau ir tikts likt uz vairākiem punktiem. Sākumā gribētu norādīt, ka ir trīs pamata jautājumi, pie kuriem būtu jāstrādā, lai grozītu šo direktīvu. Pirmais ir eh, produktu raksturojums, laba ražošanas prakse ar atbilstošiem drošības eh, priekšnoteikumiem un atbilstošu varas iestāžu kontroli. Daži saka, ka uh, direktīvas uh, tvērumam būtu jābūt attiecinātam uz visiem medikamentiem, citi atkal pauž citu viedokli. Un arī šeit ir jādomā par attiecīgām izmaksām. Tālāk, daži kritiski vārdi. Trūksta definīcijas viltotiem medikamentiem. kā atzinuma autore šim vidas komitejas ziņojumam, es uzskatu, ka ir skaidri redzams, ka ir nepieciešama ļoti skaidra un caurskatāma viltotu medikamentu definīcija. Mēs nevaram kaut kādas abstrakcijas te izvērst šīs eh, definīcijas vietā. ir nepieciešams šajā darbā iekļaut visas ieinteresētās puses un dalībvaltu aģentūras un izplatītājus. Tā tad eh, jānodrošina, lai visā šajā medikamentu izplatīšanas un ražošanas tīklā būtu vienota definīcija viltotiem medikamentiem. Otrs pamata jautājums, kas būtu skaidri jādefinē, mūsu darba ietvaros, grozot šo direktīvu, ir sekojošs tātad izplatīšana. Ir nepieciešams izmantot uh, datu bāzes, aptieku datu bāzes, ir jāraugās, kā notiek uh, imports un eksports. Runājot par uh, aktīvajām uh, sastāvdaļām. Tātad atkal šeit ir aktīvo sastāvdaļu uh, saraksts. 90% šo aktīvo vielu savulaik nāca no trešajām valstīm, no tādām valstīm tīpaši kā Ķīna un Indija. Runa par viltotiem aktīvām vielām. Jūs eh, runājāt šeit par laika grafiku, kas ir paredzēts mūsu atzinumu prezentēšanai. Gribētu norādīt, ka pašlaik visas dalība valstis pozitīvi vērtē šo priekšlikumu. Ir vispārēja vienprātība darba grupā. Mēs domājam, ka Eh, šis tiesība akts ir nepieciešams, eh, lai varētu izvairīties no riska, ka eh, tiek lietot viltot medikamenti. Ir nepieciešams rūpēties, lai mēs uzlabotu farmaceitisko produktu kvalitāti un tāpat arī aktīvo sastāvdaļu kvalitātu un drošumu. Tas ir politisks jautājums un tas ir arī sabiedrības veselības jautājums. Tas ir ļoti steidzams. Vēl, kā es teicu, ir arī izmaksu jautājums. Un tas, kāda būs ietekme uz medikamentu cenām. Tā ir ļoti delikāta, jutīga tēma. Es domāju, ka mēs, kā politisko lēmumu pieņēmēji, nedrīkstētu ignorēt šos aspektus. Un vēl pēdējais komentārs no manas puses. Runājot par darba kalendāru, darba grafiku. Diskusijas un pieņemšana plenārsēdē ir paredzētas 23. februārī 2010. gadā. Pirms tam ir paredzēta e, šī atzinuma projekta izskatīšana 1. decembrī un grozījumi. To iesniegšanas gala termiņš būtu 11. decembris. Es gribētu uzsvērt, ka vides komitejā atbildīgais referents ir Marīza Maties no GOE grupas. Mums jau ir notikusi viedokļu apmaiņa referenti, un viņa katrā ziņā ir sadarboties gatava, lai mēs varētu panākt pēc iespējas labāko rezultātu. Tādu rezultātu, kādu mēs visi gribētu redzēt. lai tad, kad šis darbs būs pabeigts, mēs varētu piedāvāt, likt priekšā vairāk uh, garantiju un lielāku drošību pacientiem un arī farmaceitiskajai nozarei. Un lai galu galā visiem būtu rīcībā, uh, viņu rīcībā drošdarba instruments. Paldies par šo ļoti plašo ievādu. Pirms dodu vārdu citiem runāt gribētājiem, es eh, tiešām baidos, ka mēs esam bijuši pārāk ambiciozi, iekļaujot visus darba kārtībā ierakstītos jautājumus, un tagad mums jau ir grūtības, jo 11.45. mēs esam uzaicinājuši komisiju, <clears throat> lai runātu par iekšējā tirgus eh, jautājumiem. Un tagad šalda mūzes kundze, es negribētu jums atņemt jūsu ziņojumu paredzēto laiku, bet eh, vai jūs būtu ar mieru sniegt īsu ievadu, un tad mēs varbūt varētu nākam otrdien sīkāk izskatīt jūsu ziņojumu, jo tiešām mums nav vairs tam laika, vai viss tam piekrīt? Paldies! Paldies, šalda mūzes kundze, ka jūs esat tik izprotoši. Bet eh, es jums eh, došu laiku sniegt kolēģiem īsu ieskatu un pēc nedēļas diskutēsim. Līdz ar to es vēlētos Bastas kundzes ref, ēnu referentiem runāt pēc iespējas īsāk, jo Bastas kundze jau visu it kā aptvēra savā ievadā. Vailas kundze. Mrs. Vana. Vailers kundze. Jā, ich kann mich auf jeden Fall. Es tik tiešām varu runāt ļoti īsi un konkrēti jo referenta ir pastāstījusi ļoti detalizēti. Mērķim es varu pilnībā piekrist. Mēs visticamāk varēsim vienoties arī par to, ka, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs tieši kā būtisks aspekts medikamentu jomā un visticamāk izraisīs arī vismazāk karsta diskusija. Vienīgais, kas mani pārsteidz, ir, kāpēc cik vēlu mēs risinām visus šos jautājumus. Jo es zinu, ka arī padome ne, neiebilst. Arī padome uzskata, ka ir jāgroza direktīva. Un tas nozīmēs, ka mums visticamāk būs zināmas pretrunas vai nesaskaņas tikai atsevišķos aspektus, vai arī mēs varēsim panākt ļoti vieglu vienošanos. Uh, Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, ka komisijas priekšlikumu mēs nedrīkstam pavainot vai arī svītrot atsevišķu aspektus. Mums ir ļoti svarīgi reformēt un grozīt šo direktīvu. Un man, es tiešām labprāt uzzinātu, Bastas kundze, kad mēs saņemsim jūsu dokumentu. Jo ir nepieciešams, protams, paskatīties arī politiskajā grupā un atrisināt visus šos jautājumus. Komisijas priekšlikumi. Manuprāt, komisijas priekšlikumi tiešām ir fantastiski. Piektajā lapusē vismaz vācu tekstā tur ir runāts par to, ka ir nepieciešams nodrošināt ražotāju, ražotņu pārbaudas, tas, kā inspekcijas rezultātiem ir jābūt caurskatāmākiem, respektīvi ir jāpublisko šie rezultāti, visi šie priekšlikumi, manuprāt, ir vienkārši fantastiski. Ir dažas lietas, par kurām ir jārunā ar komisiju. Ir jautājums, kā jūs esat izrēķinājuši skaitļus, kas ir iekļauti ietekmes izvērtējumā. Vispirms jautājums par izmaksām, un otrkārt ir jautājums par ietaupījumiem. Man tiešām būtu interesanti uzzināt. Domāju, ka visiem deputātiem būtu interesanti uzzināt, no kurienes ir šie cipari. Es domāju, ka no iedzīvotāja puses ir tiešām liela interese. Es domāju, ka viņi pieraduši pie tā, ka viņi var rēķināties, ka visi medikamenti tiek pārbaudīti un tikai tad ielaist iekšējā tirgu, un ka vil, pret viltojumiem ir jācīnās ļoti nopietni. Ir jābūt ļoti striktām sankcijām, pat tik tālu, ka šis uzņēmums vairs nevar darboties Eiropas Savienības tirgu. Šajā gadījumā mēs taču nerunājam vienkārši par kaut kādu dārza instrumentu, ko jūs varat lietot vai nelietot. Šajā gadījumā mēs runājam par medikamentiem, un tur ir milzīga ietekme uz veselību. Tātad komisijas priekšlikumi mūsuprāt ir ļoti labi, es tiešām negribu tos pavājināt, atsevišķos gadījumos ir nepieciešams komisijas priekšlikums konkretizēt. Es ļoti labprāt uzzinātu, kad Bastas kundze nāks klāja ar savu ziņojumu. Okay. Paldies, saka priekšsēžkungs. Parvanovas kundze, lūdzu. Paldies, saka nākamā runātāja. Šīs e, priekšlikums patiesībā nav nemaz tik ļoti pretrunīgs, taču vienlaicīgi priekšlikums izskatās samērā virspusējs. Vēlētos vēlreiz uzsvērt to, ka visiem ir skaidrs, ka šajā priekšlikumā nav nekādas sadarbības starp DJ Enterprise un DJ Sanko, un tas ir žēl. Šajā priekšlikumā runa iet tikai un vienīgi par administratīviem pasākumiem organizētās noziedzības apkarošanā. Ir jābūt visiem skaidram, ka šeit mēs runājam par organizētu noziedzību. Protams, ka viltoti medikamenti ir jāapkaro visiem līdzekļiem, un esam pilnīgi pārliecināti, ka gan komisija, gan padoma ir par. Tas vispār nav diskutējams. Un tomēr man ir šaubas, vai šajā priekšlikumā mēs esam runājuši par problēmu tās kodolā. Mēs runājam par 40 miljārdu organizētās noziedzības tirgu, un eh, tas ir milzīga naudas summa. Es uzskatu, ka mums ir jābūt ļoti precīziem, kā mēs to darīsim un konkrēti ko. Runājot par administratīvu pasākumu vēršanu pret uh, organizēto noziedzību, tad tas būs pirmais gadījums, kad mēs ceram, ka tas būs veiksmīgi. Tātad eh, mēs runājam par likumīgiem avotiem un nelikumīgiem avotiem. Mums ir apmēram 3 līdz 5 procenti viltoto medikamentu, kuri ienāk tirgū likumīgi. Bet mēs visi zinām, ka likumīgais tirgus tiek ārkārtīgi strikt aizsargāts, bet 95% viltoto medikamentu tiek pārdoti gan internetā, gan arī alternatīvos kaut kādos veikalos vai veikaliņos, nu vienalga kur, bet jebkurā gadījumā 5% ir likumīgi. Mēs esam padarījuši pieejamu medikamentu pirkšanu internetā Runājot par ģenēriskajiem medikamentiem, tikai 1% no ģenēriskajiem produktiem ir viltoti, un 99% ir likumīgie. Bet 70% no ģenērisko medikamentu, tātad 70% ir ģenētiskie, ģenēriskie medikamenti un 30% ir recepšu. Protams, ka kāds par to visu maksā, jo tas, ko mēs ierakstam medikamenta apraksta lapiņā, mēs pieprasam, lai ražotāji šādu lapiņu nodrošinātu, bet gala beigās par šo lapiņu un tur esošo informāciju maksā pacients. Un ja jūs uzskatiet, ka 70% medikamentu tam ir, tas ir jāpiemēro, pie tam no šiem 70% tikai 1% ir viltoti, tad eh, adekvātu līdzsvaru izsvērtu finansējumu es šeit neredzu. Tātad atcerēsimies, ka mēs karojam pret organizēto noziedzību, un tam ir jābūt skaidru šajā priekšlikumā. Par eh, to, kurš ir atbildīgs par to, ka tie uh, kuri ražo medikamentus, viņi izvēlētās aktīvās vielas, tām ir jābūt eh, legāli pierādāmām, un, protams, ka ir īpašas autorizācijas un certifikācijas procedūras visiem medikamentiem. Par ietekmes novērtējumu. Vēlērs kundze, es tiešām šaubos, no kurienes nāk šie dati, un vai šie dati tiks vai šo datu uzkrāšana un apkopošana, vai smaksa par to nenāks no pacientu kabatām. Līdz ar to nākotnē, ja mēs runājam par priekšlikumu, ja mēs runājam par ietekmes novērtējumu, lūdzu atcerēsimies, kas tad gala beigās maksā par šo datu apkopojumu. Visbeidzot, manas grupas un mans personīgais viedoklis nākošajai komisijai varbūt vajadzētu varētu farmakoloģisko daļu pārlikt uz patērētāju aizsardzības komisijas portfeli. Paldies, saka Harbar kungs, paldies, ka jūs nācāt klajā ar ārkārtīgi informētiem un pamatotiem komentāriem, un esam pārliecināti, ka mums būs iespēja to visu izskatīt. Protams, ka runa iet par to, kā mēs to visu realizēsim dzīvē. Ir jau dalība valsts, kuras veiksmīgi ar to tiek galā, bet ir tādas, kuras varbūt ne tik, bet esam pilnīgi pārliecināti, ka to mēs varēsim iekļaut mūsu atzinumā. Vēlreiz vēlreiz uzsvērt, ka tas ir tikai atzinums. Mēs neesam atbildīgā komiteja. Un mēs nebūsim tie, kas sagatavo ziņojumu. Tas ir atzinums. Foksa kungs, eh, Roitovs kundzes ar Torī kungs. Ā, ah, labi, jūs nē. Tātad, ja mums būs laiks, tad, tad došams vārdu. Foksa kungs. Foksa kungs saka, es runāšu ļoti lakoniski. Es atbalstu šos priekšlikumus. Un, protams, es atbalstu arī komisijas uh, eh, ideja par to, ka eh, šīs likumdo, likumdošana neatieksies uz internetā pārdotajiem medikamentiem. Protams, nākotnē mēs to varētu izskatīt, bet Es uzskatu, ka šajā likumdošanas priekšlikumā tas vēl nepadā, neparādās. Esmu, protams, nobežījies par papildus izmaksām ražotājiem. Pie tam, protams, par to visu gala beigās maksās vai nu pacients, vai arī nodokļu maksātāji. Runājot par pārpakošanu, tad, protams, ražotājiem drošības apsvērumu dēļ būtu jāsniedz informācija, ja medikaments tiek ražots vienā valstī, bet iepakots citā. Nākamais. Tātad, ja medikamenti tiek pārpakoti, tad mums ir jāizvirza prasība, lai tiktu pieprasīti tādi paši pretviltošanas pasākumi, kādi tiek piemēroti izejas vietā pakotiem medikamentiem. Es neuzskatu, ka mums ir nepieciešama atsevišķa aģentūra vai iestāde, kura uh, izskatītu vairumu tirzniecības, tirzniecības atļauju piešķiršanu. Es uzskatu, ka tas būtu dalību valstu kompetencija. Paldies, priekšsēžkungs. Paldies, saka priekšsēžkungs, paldies par jūsu skaidri noformulēto viedokli. Un es vēlētos citus pamudināt sekot Foksa kunga priekšlikumam. Roitovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka mūsu laika grafiks šīs dienas sēdē ir diezgan saspringts, tāpēc izteikšu tikai pāris komentārus. Pirmām kārtām, mēs tik tiešām neatrisināsim problēmu kopumā. Es ļoti pozitīvi vērtēju to, ka mēs varētu ieviest izplatīšanas uzraudzību, jo mēs varētu censties tādā veidā nodrošināt lielāku uzticību no patērētāja puses. Ja viņi iegādājas šos medikamentus oficiālā veidā, tad viņi varēs būt simtprocentīgi droši, ka medikamenti ir īsti. Otra lieta. Runājot par šiem kanāliem. Jāsaka, situācija ir diezgan haotiska. Mēs esam bijuši, piemēram, Antverpenē, un uh, tur var redzēt, cik minimālas ir Schengens valstu robežas attiecībā uz nelegālu importu. Situācija, man liekas, tiešām satraucoša. Un jāsaka, ka, lai kas tiktu izplatīts oficiālos izplatīšanas kanālos, tur noteikti aizsardzība būs laba, uzlabojums būs būtisks, un tieši šādu signālu mums arī no savas komitejas vajadzētu dot. Tālāk gribētu teikt par informēšanu vēl dažus vārdus. Tas tik tiešām ir galvenais jautājums, un man ir arī jautājums komisijai. Kā komisija iedomājas, kā mēs varētu uzlabot kontroli vai, citiem vārdiem sakot, kāda ir uh, sistēma? Ja tiek transportēti kādi medikamenti, ja tiek, tie tiek transportēti cauri Eiropas Savienību, bet to mārketings nenotiek Eiropas Savienībā, kāds tad ir risks uh, attiecībā uz viltošanu. Tātad medikamenti, kas virzās caur Eiropas Savienībai, bet uh, uh, un varētu būt saistīti, saistīti ar viltošanu. Uh, Mrs. Satori. Satori kundzei vārds. Grācija, prezidente. Siku... Paldies, priekšsādātāji. Arī šis komisijas priekšlikums ir solis uz priekšu tajā ziņā, kāda ir pašreizējā situācija. Bet mans viedoklis ir tāds, ka šis priekšlikums ir uh, tāds kautrīgs un netālējošs, salīdzinot ar to, ko vēlas Eiropas patērētāji. Es domāju, ka komisijai ir nepieciešama drosme nākt klajā ar priekšlikumu, kas uh, uzliktu par obligātu pienākumu nodrošināt informāciju par jebkuru farmaceitisko produktu sastāvdaļu izsakojamību un izcelsmi. Jo pretējā gadījumā mums nebūs caurskatāmības šajā sektorā, un ja tā nebūs, tad mēs arī nespēsim ievērot patērētāju tiesības, kā mums to vajadzētu darīt. Tā tad visu mēs vēl neesam izdarījuši un panākuši. Mēs zinām, ka jebkuras zāles sastāv no vairākām dažādām sastāvdaļām, citas varbūt ir svarīgākas, citas mazāk, bet reāla pārbauda nenotiek attiecībā uz šo sastāvdaļu izcelsmi un izsakojamību. Līdz ar to rodas viltošanas risks. Dažus viltojumus ir viegli ieraudzīt un atklāt, bet Uh, viltošana, protams, var plaukt, ja nenotiek atbilstoši kontroli medikamentu ražošanā. Tā ir problēma, ko mēs cenšamies risināt, bet, kā es teicu, tādā vājā un diezgan kautrīgā veidā. I I could, Vai vēl kādam ir kāds komentārs? Man vienīgais jautājums, kas paliek, ir paralēlā importa jautājums, jo uh, Viena no runātājiem teica, ka tieši internetā un paralēlē importā notiek šie, šie viltošanas mēģinājumi. Es nezinu, internetā es varu piekrist, bet paralēlē importā nē. Uh, well, again, debate, uh, many... Atkal es domāju, ka debats mums ir bijušas ļoti bagātīgas. Uh, došu vārdu Fjurinkungam, varbūt viņš uh, vēl kaut ko grib teikt, un droši vien arī uh, Bastas kundzei vajadzēs pēc tam tikties ar referentiem, lai varētu lemt, ko tālāk darīt. Es zinu, ka ir vairāki kolēģi, kas darbojas arī vidas komitejā, varbūt mēs varētu izmantot arī jūsu zināšanas par to, kāda varētu būt mūsu komitejas, tā teikt, pievienotā vērtība. Fjūrinkungs, vai jums ir vēl kādi papildus komentāri un atbildes varbūt? Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies! Mm. Es arī varu izteikties diezgan lakoniski. Man ir pieci komentāri. Vispirms runājot par darbības jomu šajā priekšlikumā. Manuprāt, tik tiešām jautājums par viltotiem medikamentiem ir saistīts ar daudziem aspektiem. Nu, kaut vai krimināla tiesība aspekti, muitas tiesība aspekti, atsevišķos gadījumos arī uh, zīmoltiesības un tā tālāk. Bet šeit mēs runājam tikai par atsevišķiem aspektiem, par viltoto medikamentu tirgošanu kā arī par ražošanu. Un tad šajā jomā jau ir notikusi harmonizācija ar uh, 2001. gada uh, 38. direktīvu, un manuprāt, mēs varam arī papildināt to. Mēs varam, piemēram, šo pārdošanas ķēdi stiprināt un panākt to, lai tās vielas, kas nonāk medikamentos, lai šīs vielas nav viltotas. To mēs varam darīt. Tik tiešām šīm, šīm jautājumiem ir daudzi aspekti, un šeit mēs runājam tieši par medikamentu ražošanas aspektiem, par izmaksām. Parasti tiek runāts par tām izmaksām, kas ir saistīts ar eh, normatīvā akta priekšlikumu, un tās izmaksas, kas rastos, ja nebūtu šī normatīvā akta. Nu tad vai nu mēs skatāmies uz esošo situāciju, vai nu uz potenciālo situāciju, kas radīsies normatīvā akta ietekmē. Un tad šobrīd, protams, ir jāskatās, cik daudz ir viltotu medikamentu jau šobrīd tirgu. Un, protams, skaidrs, ka viltotu medikamenti ir nelegāli medikamenti. Mums nav ļoti precīzas informācijas par to. Runājot par izmaksām. Izmaksām, kas radīsies dokumenta ietekmē, mēs esam ļoti precīzi visu izrēķinājuši. Uz šīs direktīvas pamata mēs varam ļoti skaidri aprēķināt, cik maksās visi šie aspekti. Nu, piemēram, ja mēs runājam par drošības aspektiem, tad skārts, ka ne jau pilnīgi visiem medikamentiem būs nepieciešams iestrādāt drošības mehānismu, bet tikai atsevišķiem medikamentiem, kur pastāv šis pastiprinātais paaugstinātais risks. Un es šeit tiešām mēs nevēlamies šo jautājumu risināt ar tādu vienu milzīgu normu, ko varētu attiecināt uz pilnīgi visiem produktiem. Daudz labāk būtu aprēķināt riska faktorus un tad atbilstoši iestrādāt drošības pasākumus tikai šajos riska, riska faktoros, jo savādāk tiešām sanāk, ka ir jāmaksā patērētājiem, nodokļu maksātājiem vai arī slimokasēm. Trešais jautājums bija par tranzītu. Šis jautājums mums ir ārkārtīgi svarīgs. Šobrīd medikamentu direktīva attiecās tikai uz tiem medikamentiem, kas ir oficiāli pielaisti Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, uz Antverpeni vai uz kādu citu ostu nonāk konteiners, kur ir medikamenti, bet pēc tam šos medikamentus sūta tālāk uz citu valsti, kas nav Eiropas Savienības valsts, tad to situāciju mēs neregulējam. Mēs uzskatām, ka minimālie kriteriji attiecībā uz kvalitāti, tad varbūt būtu nepieciešams regulēt šos jautājumus arī tādā gadījumā, ja notiek vienkārši tranzīts caur Eiropas Savienību. Atsevišķos gadījumos šādi medikamenti nonāk jaunatīstības valstīs. Un jāsaprāt, ka atsevišķos gadījumos vienkārši notiek šī novirzīšana, un varbūt tiešām atsevišķos gadījumos šie medikamenti arī nonāks Eiropas Savienības tirgu. Par internetā aptiekam priekšlikumā nav normu, kas regulētu tirzniecību ar interneta starpniecību. Mēs zinām, ka jau tagad eksistē interneta aptiekas. Ja, piemēram, jūs ierakstīsiet uh, Google, vienkārši interneta aptieka būs 22 miljonu atbilstības gadījumu. Un mums ir svarīgi regulēt medikamentu apriti Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Nu, piemēram, tāda klasiska situācija kādā trešajā valstī ir uh, šāda šāda interneta aptieka un bieži vien recepšu medikamenti tiek piedāvāti bez receptes un tad vienkārši ierakstītā vēstulē, vēstulē tiek sūtīti šādi medikamentu uz Eiropas Savienību. Protams, tur nekas nav teikts par to, ka medikamentiem, ticiet man, tiek pārkāpts vismaz 15 krimināla tiesību normas. Tāpēc arī šī nav situācija, ko mēs šeit regulējam. Mūs nemaz neinteresē, kāda ir nacionālajā likuma šajā jomā. Tā ir pilnīgi atšķirīga situācija. Bet mums ir svarīgi risināt reālo situāciju. Mēs šeit nerunājam par to, kā no kādas trešās valsts kāds dīvains uzņēmums sūta kaut ko vēstulē uz Eiropas Savienību. Nu, to mēs To mēs nevaram šobrīd uh, šādā veidā regulēt, bet ir ļoti būtiski pateikt mūsu iedzīvotājiem, ka viņi riskē. Paldies! Paldies Firinkungam, un uh, es esmu pārliecināts, ka mums būs iespēja vēl par to diskutēt, un Rotovs kundze, kā mēs, kā mēs redzam, ir ārkārtīgi liela interese par šo. Bastas kundze, vai jūs vēlētos vēl atgriezties pie šiem komentāriem? Uh, Un eh, mēs tā tad piekrītam jūsu piedāvātajiem laika termiņiem, jo tas atbilst arī NV komitejas uh, eh, balsojumu grafikam. Līdz ar to mēs varētu balsot par to plenārsēdē martā vai aprīlī. Vai jūs vēlatos noslēgt diskusijas par šo jautājumu? Paldies, saka Bastas kundze. Paldies par iespēju, ka man ir, man ir tā iespēja noslēgt šīs diskusijas. Kā jau jūs teicāt, laika grafiks. Ļoti labi, ka jūs to akceptējat. Visiem tas ir skaidrs. Nākamais eh, atzinums. Mēs to sagatavosim 1. decembrī līdz 1. decembrim. Vēlētos pateikties pilnīgi visiem kolēģiem, kuri snieguši savu ieguldījumu. Es uzskatu, ka tiešām visi ir snieguši devuši savu artavu, artavu, lai es labāk varētu redzēt un saskatīt, kas ir likts uz spēles. Vēlētos pateikties arī komisijai. Komisija teica un pieminēja vairākas reizes internetu un paralēlo importu, ka tas netiek iekļauts šajā priekšlikumā. Nākamais par ietekmes novērtējumu. Runājot par priekšlikuma ekonomiskajām sekām un ekonomisko ietekmi. Mēs um, nesam vēl veikuši pilnīgu apkopojumu, bet uh, nav nekādu šaubu, ka līdz 1. decembrim tas būs. Nākamais uh, nav skaidrs, kurš dabūs maksāt par papildus izmaksām, kuras uh, šis, šā priekšlikuma stāšanās spēkā nesīs sev līdzi. Vēlētos uzsvērt uh, un pateikt komisijai Komisijas teiktais bija skaidrs, esmu pateicīga par to, un eh, vēlētos pateikt, ka mēs no mūsu komitejas puses esam skaidri kritizējuši un turpināsim to darīt. Tātad eh, kritizējam to, ka mums nav skaidra viltoto medikamentu definīcija. Kāpēc komisija tādu nevarētu izstrādāt? Paldies! Paldies, saka priekšsēžkungs! Mēs nopublicēsim jūsu ierosināto laika termiņu. Tātad. Jūs sakiet, ka 1. decembrī jūs sagatavojiet priekšlikumu, protams, ka tajā priekšlikuma sagatavošanā tiks iesaistīta arī ēnu referenti, tad mums ir grozījuma iesniegšanas termiņš 11. decembris, 24. janvārī mēs izskatām grozījumus un 23. februārī mēs balsojam. Es uzskatu, ka varbūt vajadzētu vēl vienu viedokļu apmaiņu. Un varbūt, ka par to mēs varētu diskutēt ne gluži nākamajā nedēļā, bet varbūt pēc tam. Bet varbūt mēs varētu to tiešām iekļaut kādā no mūsu turpmākajām sēdēm, un varbūt jūs varētu par to parunāt arī ar ēnu referentiem. Paldies! Šalda Mēzes kundze! piekrita nākamnedēļ izskatīt eh, jautājumu, bet varbūt es jums dodu vārdu ļoti īsam ievadam. Tātad, eh, ja jūs nevēlaties, tad es varbūt jums nedošu vārdu. Tātad es nezinu, vai tam ir kāda jēga, saka Šelamons kundze, jo es jau, protams, nevaru to izdarīt īsākā 5 minūšu laikā. Un ja jūs sakiet, ka diskusija būs nākamnedēļ, tad varbūt daram to visu nākamnedēļ. Well, um, thank you very much. Paldies, paldies šāda mūsu skundzei, un es atvainojos tiem, kuri ieradās speciāli uzklausīt jūsu diskusijas, un tomēr es tiešām uzskatu, ka labāk ir diskusija atlikt līdz nākamajai otrdienai. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākamnedēļ būs arī pilns ēnu referentu vēdeklis, līdz ar to mēs varēsim par to runāt. Mēs jau pagājušajā sasaukumā esam runājuši par šiem dokumentiem, un uh, atzinumu mēs par to nesagatavojām, līdz ar to mums tiešām ir daudz vēl darāmā. Un tagad es vēlētos pāriet pie cita ļoti svarīga jautājuma, un tas ir mūsu pašiniciatīvas ziņojums šajā mandātā. Un mēs runāsim par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu. Varbūt eh, es vēlētos lūgt tiem, kuri nevēlas piedalīties šajās diskusijās, atstāt šo telpu pēc iespējas ātrāk un klusāk. Es redzu, ka ir ieradušies vairāki diskusiju dalībnieki, un kamēr eh, diskusijās piedalīties nevēlošie atstāv šo telpu, Es vēlējos pateikt, ka mēs eh, strādājam ļoti pilnīgi jaunās telpās, bet ekrāni ir tik mazi, lai tajos rādītu eh, slīdītas, es jums ieteiktu izmantot slīdīšu kopiju. Līdz ar to mēs izmantosim veco tehnoloģiju, papīra tehnoloģiju. Cerams, ka pienāks brīdis, kad ekrāni arī šajās jaunajās telpās būs lielāki. Vai visiem ir eh, slīdītes, par kurām runās eh, Brunfer Koretas kundze? Mēs runāsim par diviem projektiem. Viens ir rekomendācijas, ar kurām komisija nāca klajāt jūnijā. Un tās ir par iekšējā tirgus darbības uzlabošanu, un otrs būs iekšējā tirgus rezultātu apkopojums. Saturs šīm debatēm būs tāds, ka eh, mēs vēlamies sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu, kurā apskatītu šos aspektus un galvenokārt iekšējā tirgus rezultātu apkopojumus. Īpaši vēlētos sveikt Tunas kundzi mūsu komitejā. Tunas kundze ir nozīmēta par šā ziņojuma sagatavošanas referenti. Es nezinu, vai jūs vēlaties izteikties pirmā vai vispirms uzklausīt prezentāciju un tad izteikt savus komentārus, kā jūs to domājat organizēt. Tunas kundze? Maybe the presentation first. Varbūt sāksim ar prezentāciju. Jūs saprāt, kā būtu labāk? want you to feel that I left you out of the discussion. Nu, vienkārši, lai jūs nejustos, ka jums, nu, jums neļāvu izteikties pašā sākuma. Tomas kundze stāstīs mums par savu pieeju, bet vispirms uzklausīsim komisijas prezentāciju. Un, ja vien mums būs laiks, tad es ļaušu izteikties arī ēnu referentiem, bet tiešām ir svarīgi saprast, ka šobrīd ir tikai pirmais solis, lai uzsāktu procesu. Lūdzu tagad Brumteres kundze, Viņi strādā DG iekšējais tirgus un nodaļas vadītāji. Viņi ir arī atbildīgi par atbilstošām rekomendācijām. Ļoti jauki jūs esat klāt, lūdzu. Paldies! Es pastāstīšu par komisijas rekomendācijām, par to, kā iekšējais tirgus varētu darbot, darboties labāk un arī man, mana kolēģe Rego Kasais, viņa stāstīja savukārt par rezultātu apkopojumu. Jums ir jābūt pieejamiem slaidiem abām prezentācijām, mēs atbilstoši iesim cauri un komentēsim. Šobrīd slaidos ir diezgan detalizēta informācija par rekomendācijām, varbūt tik daudz mēs arī nestāstīsim. Vispirms par to, kāpēc ir nepieciešams šādas rekomendācijas. Tas ir tādēļ, ka iekšējais tirgus nedarbojas tik veiksmīgi, kā vajadzētu un ne tīpaši krīzes situācija, ir ārkārtīgi svarīgi, lai darītu visu, lai tirgus sāktu strādāt maksimāli efektīvi, lai uzņēmumi un iedzīvotāji gūtu maksimālu labumu. Tas ir arī saistīts ar komisijas pieņemto pirms diviem gadiem iekšēja tirgus pārskatīšanas mehānismu un ir saistīts arī ar atbilstošu rezolūciju, kur dalību valstis un komisija tika aicināti atrisināt visas problēmas, kas ir balstītas uz iekšē tirgus funkcionēšanu un potenciāliem risinājumiem. Un tieši tādēļ mēs cenšamies ar savām rekomendācijām risināt komisijas un parlamenta priekšlikumus. Šobrīd ir desmit detalizētas rekomendācijas, un šajās rekomendācijas ir runāts par zināmiem trūkumiem, kas ir saistīti ar iekšējā tirgus normu ieviešanu un izmantošanu, un mēs esam izsecinājuši šos trūkumus pēc konsultāciju procesa ar dalību valstīm. Pielikumā jūs varat redzēt arī ļoti konkrēts priekšlikumus par to, kas ir jādara dalību valstīm, lai uzlabotu situāciju, lai ilustrētu, kā šos konkrēts pasākumus mēs varētu ieviest, esam apkopojuši arī to dalību valstu paraugu praksi, kas darbojas šajā jomā veiksmīgi, un arī šī informācija ir iekļauta pielikumā. Turklāt ir arī divi iekšēji dokumenti. Vispirms ir informācija par to, ko komisija jau tagad dara, lai palīdzētu dalību valstīm ir, piemēram, par problēmu risināšanas mehānismu, ir semināru informācijas apkopojums, un komisija šādā veidā centās jums sniegt informāciju par administratīvo sadarbību, kas notiek iekšējā tirgus ietveros un ko komisija līdz šim ir iekustinājusi. Komisija uzskata, ka visas rekomendācijas ir vienlīdz svarīgas, un jūs varat atbilstoši redzēt manā prezentācijā ļoti detalizētu informāciju. Bet tagad runāšu par trīs rekomendācijām atsevišķi. Vispirms jautājums ir saistīts ar to, ka ir jāinformē iedzīvotāji un uzņēmumi par iespējām, ko sniedz iekšējais tirgus. Konkrēts priekšlikums ir nākt klajā ar praktisku informāciju, kas saturētu ziņas par to, kā var izmantot iekšējo tirgu. Vēl viens aspekts ir saistīts izmanto, ar to, ka varam izmantot uh, iekšē tirgus informēšanas sistēmas. Otrā rekomendācija, par ko es vēlos runāt, ir saistīta ar ieviešanu, ar izpildi, tieši runājot par iekšējā tirgus noteikumu izpildi, kā arī problēmu risināšanas mehānismu iedarbināšanu. Mērķis ir, lai, e, lai tiktu izveidotas vienkārši nedārgs un alternatīvs vienkārši nedārgs un uh, saprotams uh, strīdu risināšanas mehānisms, un šādā veidā mēs varētu risināt iekšējā tirgus problēmas. Trešā rekomendācija komisija ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir saistīta ar koordinācijas funkciju iekšējā tirgu, tā lai šie pasākumi notiktu iekšējā līmenī. It īpaši, ja mēs runājam par uh, iestādēm, kas darbojas valsts, reģionu un pašvaldību līmenī. Un šeit mūsu priekšlikums ir skaidri nodefinēt funkcijas, kā arī nodrošināt koordināciju visās tajās, tajos līmeņos, ko es tik tikko pieminēju. Un skaidrs, ka gan komisija, gan dalību valstīm būs nepieciešams diezgan cītīgi un ilgi strādāt, lai panāktu mūsu mērķi. Tā kā šīs rekomendācijas neuzliek nekādus jaunus pienākums dalību valstīm, ir svarīgi, lai mēs atbilstoši sekotu rekomendāciju izpildēji, un mūsu mērķis ir izveidot striktu, labi organizētu procesu ar dalību valstīm. Ir izveidota darba grupa, kas tiksies ļoti regulāri, un redzēsim atbilstoši, kā katra no šīm rekomendācijām tiek izpildīta dalību valstī. Priekšsēdētāji, kā jūs teicāt, padome jau ir iepriekšējā nedēļā publiskojusi secinājumus par šīm rekomendācijām, un tur ir norādīts uz to, ka rekomendācijas ir jāievieš un jānodrošina arī izpildes kontroli. Mēs labprāt arī saņemtu atbildi un informāciju no Eiropas parlamenta, kā arī, protams, jūsu atbalsta, jo tikai tādā gadījumā mēs varēsim maksimāli izmantot iekšējā tirgus priekšrocības. Paldies! Paldies par šo informāciju, paldies par ļoti labu prezentāciju un, protams, paldies par detalizētu informāciju, ko jūs mums sniedzāt. Mums ir pieejami arī padomas secinājumi un sekretariāts nosūtīs katram deputātam šos secinājumus. Sākotnējais priekšlikums, ja es pareizi atceros, sākotnējais priekšlikums tika iesūtīts jūnijā, un līdz šim mums nebija, protams, iespējas izskatīt šo priekšlikumu. Brunters kundzi, kas bija klāt mūsu komitejā, viņu septembra sākumā viņi bija klāt un viņi konkrēti runāja par šiem aspektiem un runāja, ka konkrēti spējas padomē decembrī tas šie visi jautājumi tiks skatīti. Un Turmas kundze un koordinātori noteikti runās par visiem šiem jautājumiem, viņi sazināsies ar jums noteikti. Bet tiešām ir labi, ja mēs nosūtīsim secinājumus katram deputātam. Jūsu jautājumi, ko jūs iekļāvāt iekšē tirgus koordinācija. Visi šie jautājumi tika izrunāti arī ar Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem pagājušajā nedēļā. Viņi runāja arī par dažādiem, par dažādiem aspektiem, ko viņi jau tagad izmanto, lai uzlabotu šo iekšējo koordināciju. Nu, tad sāksim uzreiz diskutēt par rezultātu apkopojumu. Rego Kasaiskundze, es ļoti ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu un tad atbilstoši Tutens kundze varēs komentēt. Un tad arī pārējie deputāti varēs izteikt savu viedokli. Nu tad lūdzu, Rego kundze, un arī šeit jums ir pieejama prezentācija tepat. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Varbūt daži no jums vēl nav sastapušies ar iekšē tirgus rezultātu apkopojumu, tāpēc arī paskaidrošu, kā mēs izmantojam šo rezultātu skalu, scoreboard, un, manuprāt, mēs varam izmantot šo monitoringa procedūru, kas ir līdz šīm ir panākts un ko mēs darīsim nākotnē. Tā kā es pati esmu izveidojis šo rezultātu skalu, tad varu arī paskaidrot, kā tā darbojas. Būtiskākais mērķis, kāpēc šāda rezultātu skala tika izveidota, ir, lai palīdzētu dalībvalstīm saprast, kādos gadījumos transponēšana nav panākta un kādos gadījumos ir panākta. Kādi ir sasniegumi? Mēs varējām redzēt, ka daudzām dalību valstīm bija ļoti grūti risināt jautājumus, kas ir saistīti ar transponēšanu, un tāpēc pirms desmit gadiem mēs nolēmam, ka ir nepieciešams novērot transponēšanas darbu. Un mēs to varam darīt, izveidojot, piemēram, šo rezultātu skalu. Un to mēs publicējam vienu reizi pusgadā. Tad dalību valstīm ir informācija pirmkārt redzēt, cik tālu viņi ir pavirzījušies transponēšanas jomā un vai viņiem ir nepieciešama kāda palīdzība. Tāpēc arī mūsu mērķa auditorija ir dalību valstis un dalību valstu ministrijas. Tāpēc mēs uzskatām šo rezultātu skalu kā darba dokumentu, kas ļauj uh, dalību valstīm uzlabot situāciju un atbilstoši risināt trūkumus. 97. gadā tāpa pirmā skala, un toreiz dalību valstīm bija milzīgs deficīts attiecībā uz transponēšanu. Bija deficīts pat 6 vai 7 procenti. Tāpēc, kad pirmo reizi 97. gadā tika publicēta šī skala, un pa šo laiku trūkumi samazinājas ļoti nopietni. Šogad jūlijā esam nopublicējuši jauno skalu, un šeit, nu jau trešo reizi varam novērot deficītu, kas ir mazāks par vienu procentu. Tas nozīmē, ka dalība valstis gadu laikā varēja uzlabot savu darbu un varējām arī, protams, atbilstoši secināt, ka arī uzraudzības darbs ir ļoti veiksmīgs. Arī padomas secinājumos pagājušajā nedēļā bija tieši tas arī pateikts, ka ir ļoti veiksmīgi viss. Kāds ir mūsu mērķis? Šobrīd ir viens procents, izklausās ļoti labi, un tā, arī, tā tas arī ir, bet te pašā laikā tas nozīmē, ka dalību valstis atsevišķos gadījumos vēl nav atrisinājušas visas problēmas. Deviņas dalību valstis joprojām nav panākušas ideālo risinājumu, piemēram, Grieķija, Tur ir vairāk nekā 2,1% Grieķijā, un mūsuprāt tas ir pat daudz. Tas nozīmē, ka tikai 18 dalību valstis, kas sasniedza mazāk nekā 1%, kas ir mūsu mērķis, un mūsuprāt 1% ir tāds prātīgs risinājums. Tāpēc tiešām ir uzlabojums panākts, bet skaidrs, ka īstenošana ir tikai pirmais solis. Ko mēs vēlamies šeit panākt. Ir, mēs tiešām vēlamies panākt pareizu transponēšanu, jo, ja ir direktīvas, kas netika transponētas vai arī netika transponētas pilnībā, tas nozīmē, ka mēs sasniegsim rezultāts, kas ir lielāki par šo 1%, pat divas reizes, respektīvi 2%. Un tas savukārt nozīmē, ka iekšējā tirgū veidojas nedrošība, uh, jo nav iespējas prognozēt situāciju. Tāpēc mūsu mērķis ir, lai transponēšana notiktu saskaņā ar noteikumiem un pareizi. Šajā rezultātu skalā jūs varat redzēt arī pārkāpumu procedūras, kas tika ierosināts pret dalību valstīm, un, manuprāt, šobrīd neatrisināto gadījumu skaits un tiesvedības skaits ir pārāk liels. Protams, ir panākti zināmi uzlabojumi, Pēdējo piecu gadu laikā, piemēram, tieši pret Itāliju, pārkāpuma procedūras tik, tika uzsāktas visvairāk nākamā valsts ir Spānija. Un, manuprāt, ir jādara viss, lai pārkāpuma procedūru, neatrisināto pro, pārkāpuma procedūru būtu pēc iespējas mazāk, un parasti pārkāpuma procedūras nu, tiek ierosināts tieši tādēļ, ka direktīvas netiek piemērotas pareizā veidā. Tātad šeit tik tiešām ir atsevišķas jomas, kur dalību valstīm ir jāstrādā. Un mūsu mērķis, protams, ir sadarboties ar dalību valstīm un vajadzības gadījumā palīdzēt. Paldies! Paldies, pateicos abām priekšlasījuma sniedzējām, Regio Kasais kundzei un Plumter Koret kundzei. Es uh, gribētu dot tagad vārdu mūsu referentam šajā jautājumā. Es nezinu, vai ēnu referenti ir izvirzīti un apstiprināti, bet jebkurā gadījumā var izteikties uh, visi, kas gribēs izteikties. Vispirms. Uh, Man, um, Turnes kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos Eiropas komisijas pārstāvjiem par šo priekšlasījumu par ieteikumiem. Protams, iekšējais tirgus veicina Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un dod stimulus ārvalstu investīcijām Eiropā, un tās mums īpaši šobrīd ir ļoti vajadzīgas. Iekšējā tirgus direktīvas ir kā mugurkauls iekšējiem tirgum, kas pats par sevi ir Eiropas Savienības sasniegums. Savlaicīga ieviešana un transponēšana un pareizi iekšējā tirgus direktīvu ievērošana nodrošina pilsoņu un uzņēmumu tiesību ievērošanu. Un tas ir mūsu uzdevums Eiropas parlamentā. Un mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību šim darbam un veltam tam daudz laika. Jūs jau minējāt konkurētspējas padomi, kuras sēdi notika pagājušajā nedēļā Briselē. Jā, es piekrītu secinājumiem. Varbūt gribētu sīkāk aplūkot divus no tiem. Ir uzsvērta nepieciešamība saulēcīgi un uh, visaptvaroši nodrošināt transponēšanu un uh, ieviešanu. Un šai sakarībā tiek uzsvērts arī tas, cik svarīga ir uh, pilnīga un visaptvaroša pakalpojuma direktīvas ieviešana. Tiek uzskatīts, ka uh, šis uh, Eh, rezultātu apkopojums ir ļoti noderīgs uh, instruments, un tas uh, paplašina pieejamo informāciju un dažādas kvalitatīvas elementus. Uh, komisija tiek aicināta sniegt arī turpmāk tam līdzīgu informāciju. Mēs pozitīvi vērtējam visu šo dinamiku. Ziņojums, manuprāt, ir ārkārtīgi interesants. Es ceru, ka jums būs iespēja to tuvāk aprū, aplūkot. Uh, Šis ir 19. rezultātu apkopojums, mēs to darām divreiz gadā. Neskatoties uz visiem izaicinājumiem un uzdevumiem mūsu priekšā, mēs redzam, ka iekšējais tirgus ir veiksmes stāsts. Ir trīs galvenie uzdevumi, kurus es gribētu atkal šeit pieminēt. Pirmais ir direktīvas, kuru pieņemšana nokavēta. Ir 22 šādas, eh, es atvainojos, kur īstenošana nav nodrošināta. Mums ir nulles tolerants līmenis attiecībā uz šādām direktīvām. 12 dalība valsts joprojām neatbilst eh, šim izvirzītajam mērķim. Atcerēsimies, ka šie transponēšanas eh, grafika par tām mēs vienojāmies ar pašām dalību valstīm. Otrais izaicinājums vai uzdevums ir tāds. Visas dalība valsts ir sasniegušas mērķi. Mērķim jābūt tātad mazāk kā 1% neizpildītām, neieviestām direktīvām. Mums šeit ir rezultāti par deviņām dalību valstīm, kuras nav izpildījušas šo mērķi, nav to sasniegušas. Un vēl jūs minējāt arī likumdošanas atbilstību kā faktoru. 1,8% ir vidējais rādītājs 1,8% iekšējā tirgus direktīva tātad nav atbilstoši vai pilnīgi transponēts. Mums ir jāpievērš vislielākā uzmanība šim aspektam. Paldies, ka to uzsverāt arī savā ziņojumā, savā prezentācijā. Bet uh, rezultāti tam visam ir iekšējā tirgus fragmentācija. Un šis fragmentācijas faktors ir 6% apmērā. Tas nozīmē, ka simts iekšējā tirgus direktīvas nav transponētas visās dalību valstīs. Tas rada juridisku nedrošību un ir zaudēts iespējas gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Valstīs, kurās direktīvas nav iestrādātas vietējos tiesību aktos, šis tirgus, iekšējais tirgus nav dzīves realitāte. Jūs uh, runājāt arī par uh, Eh, soda procedūrām. To nav pārāk daudz sektors, kurā ir visvairāk šīs soda procedūras uzsāktas. Ir uh, muitas un nodokļu uh, savienības jomā. Apmēram pusi no visām šīm uh, pārkāpuma procedūrām, kas ir uzsāktas, ir šajā jomā. Tātad tas arī mums ir vēl liels risināms jautājums. Noslēgumā gribētu teikt, ka es pozitīvi vērtēju Eiropas komisijas ieteikumus, es tos atbalstu un esmu dziļi pārliecināta, ka amatpersonu regulāra apmācība un labākas prakses apmaiņas ar dalību valstīm tas viss dos labākus rezultātus. Nacionālo valstu likumdošana būtu nepārtraukti eh, jāpārskata, ņemot vērā to, kāda ir eh, Eiropas Savienības eh, prakse ir nepieciešams veidot uh, problēmu risināšanas tīklu, vienotu pieeju. Mums uh, ir aģentūra izveidot pirms pieciem gadiem tieši šī uzdevuma nolūkā. Runājot par pārkāpumu procedūrām, ir ļoti svarīgi pātrināt strīdu atrisināšanas procesu jau agrīnās pakāpēs un ir uh, jānosprauž uh, prioritātes, tātad pārkāpumi, kur rada vissmagākās sekas. Rezultātu apkopojumu vajadzētu arī tālāk attīstīt un izlietot kā instrumentu politiķiem lēmumu pieņemšanā un arī, lai būtu skaidrākas tās jomas, kur ir nepieciešams jaunas iniciatīvas. Šajā jaunajā ziņojumā īpaša uzmanība būtu jāpievērš tieši komunikācijai. Komisijai vajadzētu būt labāk pieejamai pilsoņiem un arī citām iesaistītajām pusēm. Šis pārskats ziņojums būtu jāpublicē nacionālajās valstīs pieejamāk. Tam ir jābūt caurskatāmam, viegli saprotamam. Dalība valsts politiskā apņēmība un vēlme līdzdarboties ir obligāts priekšnosacījums. Mēs uh, aplūkojam iekšējā uh, Uh, tirgus uh, rezultātus un patērētāja tiesība aizsardzības rezultātus. Manuprāt, šo rezultātu savstarpējas saikne ir uh, absolūti nepieciešama. Mums visiem ir zinām pieredze, kurā mēs varētu dalīties šajos jautājumos. Mēs visi sadarbojamies ar a, valsts iestādēm savās valstīs, tāpēc es ceru, ka mums šodien būs veiksmīga diskusija ar visiem Eh, sekretariāts mani lūdza jūs informēt, ka sekojošs laika grafiks ir ierosināts turpmākām diskusijām un ziņojuma pieņemšanai. Pirmā viedokļa apmaiņa notiek šodien, eh, tālāk 15. Eh, oktobrī nosūtam ziņojumu projektu tulkošanai, 5. novembrī izskatam šo projektu grozījuma ieslēgšanas termiņš 9. novembris un balsošana IMKO 1. decembrī un plenārsēdē janvārī. Gribētu norādīt un uzsvērt, ka esmu pieejama jebkurā laikā, lai pārnātu šo ziņojumu ar ēnu referentiem un uh, jebkuru, kas ir ieinteresēts šajā jautājumā. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies, saka prieksēda kungs, paldies Turnas kundzei, un paldies, ka jūs pieminējāt arī laika termiņus. Man ir, tā kā mums nav eh, ref, ēnu referenta, tad eh, pirmais pieteicies ir Lihegārda kungs, bet eh, Jūs ļoti aktīvi piedalījāties mūsu pagājušās nedēļas braucienā uz Zviedriju. Pēc tam Gehards Kunz vai ir vēl kāds, kas vēlētos piedalīties diskusijās Raptīkungs un pēc tam Bielankungs. Lohigārda kungs. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēž kungs. Tā kā šī ir pirmā reize, es turpināšu dāņu valodā. Es personīgi uzskatu, ka ir ārkārtīgi interesants debats un tā ir ārkārtīgi interesanta joma. Es kā Danijas parlamenta deputāts un kā Danijas Dānes vispār esmu pārsteigts, kā mēs varam nodrošināt, ka iekšējais tirgus var e, funkcionēt veiksmīgi. Tātad es neesmu lasījis šos ziņojumus, un es tikai klausījos jūsu prezentācijās, cienījumās dāmas, un tomēr man ir jautājums komisijai. Es, e, kā jauns deputāts, e, vēlos dzirdēt atbildi, jo es nezinu, kāda ir procedūra. Uh, Bieži vien mēs runājam par tā saucamo efektivizāciju, un mēs runājam par potenciālām izmaksām, par potenciālu summu, kuru Eiropas Savienība varētu iegūt no tām. Tātad, ja direktīvas tiku reālajā dzīvē īstenots adekvātāk, tad mēs runājam par 3-4 miljārdiem eiro gadā, kurus varētu iekonomēt, ja direktīvas tiktu reālajā dzīvē īstenots adekvātāk. Uh, taču komisijas e, teiktie skaitļi droši vien ir saistīti ar šiem uzlabojumiem, bet e, bieži vien sabiedrībai ir interesanti uzmināt, uzzināt sabiedrībai, kādi ir kritēriji, kurus mēs varētu izmantot, ja efektivizācijas pasākumi darbotos labāk. Tātad, ja jums ir konkrēti skaitļi, tad es vēlētos, lai jūs tos publiskot ne tikai šeit, bet arī sabiedrībai. Otrais jautājums ir tāds, ko jūs dariet, ja dalība valsts neizpilda savas saistības? Tātad jautājums par sankcijām. Iespējams, ka es tās vienkārši nezinu, bet tādā gadījumā varbūt eh, komisijai, ja varbūt parlamentam, ja vienalga kam, kādas ir sankcijas un kas tās sankcijas īsteno pret valstīm, kuras neizpilda savas saistības. Nākamais. Ja mēs līdz šim esam veic, veiksmīgi īstenojuši direktīvas. Vai ir bijušas kādas sankcijas, vai vienkārši valstis ir sapratusi, ka labāk īstenot direktīvas dzīvē ir labāk visiem? Es vēlētos pajautāt par komunikāciju. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai gan mēs, gan komisija visu laiku uzsvērtu komunikācijā ar iedzīvotājiem, uh, par to, cik eh, labi ir, par to, cik labi mēs darām to vai citu lietu, jo es bieži vien uzskatu, ka komunikācija ir vājākais punkts. Paldies! Thank you very much. Paldies, paldies Lekagārda kungam un tagad Gephardas kundze. Dankeschön. Paldies, priekšsēdētāji. Man politiskā grupa vēl joprojām nav nominējusi mūsu ēnu referentu, un, kad būsim to izdarījis, tad noteikti nosūtīsim informāciju mūsu referentei, bet pastāstīšu par dažām lietām, kas man šķiet svarīgas. Vispirms, manuprāt, tas tiešām ir ļoti labs instruments, kas ļauj nodrošināt to, ka Eiropas Savienības direktīvas tiek pārņemtas atbilstošā veidā, jo tiešām nav pareizi, ka gan komisija, gan padome, gan Eiropas parlaments uh, uh, rada jaunas tiesības, un šīs tiesības pēc tam netiek ieviests Eiropas Savienības dalību valstīs, netiek pareizi transponēts, to mēs vienkārši nevaram akceptēt. Tas tiešām ir pretrunā ar Eiropas pamatfilozofiju. Manuprāt, ir jādara kaut kas lietas labā, un tas tā arī notiek. To jūs esat teikuši savā ziņojumā, un tas arī ir ļoti labi. Jūs esat runājuši arī par uh, pakalpojumu direktīvu. Manuprāt, pakalpojumu direktīva ir viens no svarīgākajiem normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības iekšējā tirgu. Tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jāpārliecinās, ka šī direktīva tiek tiešām transponēta un ieviesta pareizā veidā. Par to tika runāts ļoti daudz, un tāpēc mēs esam nolēmuši koordinatoru sanāksmē, ka padomē mēs uzdosim mutiskos jautājumus, visticamāk, ka tas notiks novembrī. Uh, Jautājums ir par to, kā šī pakalpojuma direktīva tiek, tiek transponēta. Mēs zinām, ka dalību valstīm līdz gada beigām joprojām ir laiks, lai oficiāli visu transponētu, bet te pašā laikā būtu interesanti uzzināt, cik tālu viņi ir tikuši. Es kā referente esmu piedalījusies sarunās ar padome, un padomas ministri teica, ka varbūt vajadzētu ieviešanai tieši attiecībā uz pakāpojumu direktīvu varbūt ieviešanai būtu jāatvēl papildu gads. Tolaik ministri teica, nē, nē, nē, mēs visu paspēsim, nav nepieciešams papildu gads. Tagad viņi ir uzņēmušies atbildību, lai tiešām atbilstošais laika rāmjos ieviestu šo direktīvu. Mums jau bija doma, ka mēs varētu pieļaut viņiem arī vairāk laika, Un šeit es vēlos norādīt uz to, kas bija iekļauts manā ziņojumā. Es toreiz jau norādīju uz visiem šiem aspektiem, un jūs varat vajadzības gadījumā arī paskatīties. Un visi šie aspekti, protams, jāņem vērā. Trešais aspekts, par ko es vēlos runāt, un drīzāk šis jautājums ir adresēts Eiropas komisijai, bet, protams, mēs varam turpināt diskusijas stundas kundze. Jautājums ir par tā vērtējums, kas netika pārņemts vai transponēts, vai notika kāda kļūda. Kāda kritērija šeit tiek izvirzīti? Jo šeit mēs gal galā runājam par politiskiem lēmumiem. Un mēs skaidri zinām, ka Eiropas komisija un Eiropas parlaments un dalība valstis un padome ne visos gadījumos tādā pašā veidā interpretē normatīvo aktu tekstus. Jautājums ir, vai tad, kad tiek veidota šī izpildes skala, cik lielā mērā jūs pārbaudat šos aspektus, vai arī, ja mēs runājam par pārkāpumu procedūrām, tad, kad komisija nolēma uzsākt tiesvedību pret dalību valsti, lai pieprasītu to, lai tās tiesības, kas ir iekļautas direktīva, lai šīs tiesības tiktu ieviestas. Man tiešām ir interesanti uzzināt, man ir nepieciešams uzzināt informāciju, kas tiek iekļauts šajā rezultātu skalā. Cik daudzos gadījumos, interpretācijas gadījumos, galu galā tiesvedības rezultātā taisnība bija tieši komisija vai arī nebija komisija, jo mēs saprotam, ka ieviešana ir politiskā interpretācija. Skaidrs, ka ir jāpanāk kompromisa un ne visos gadījumos ir skaidrs, kas ar to ir jāsaprot. Un šajā gadījumā, protams, kopienu tiesa ir tā, kas nodrošina tiesību normu interpretāciju. Un, manuprāt, tieši tiesību normas interpretācijas ļoti trūkst jūsu rezultātu skalā. Tāpēc ir nepieciešams skaidri redzēt, kā mēs varam pareizi interpretēt to informāciju, kas šobrīd mums ir pieejama. Paldies! Paldies! Man ir pieteikušies četri runāt gribētāji un palikušas divas, astoņas minūtes atvainojos. Līdz ar to komisijai vairāk vārdu mēs nedomāsim. Martī, Bielēna kungs, Švāb kungs un Vaņjo. Vienu minūtu lūdzu katrs, lūdzu, godātie kolēģi, jo es vēlētos arī komisijai dot iespēju atbildēt. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums vēl būs iespēja diskutēt par to Raptī kundze un Paldies! Man ir jautājums, man ir jautājums komisijai. Jūs savā runā atsaucāties uz Grieķiju, un šajā rezultātu apkopojumā mūsu situācija izskatījās samērā nožēlojama. Tad mans jautājums, kāpēc jūs komisija šaubāties un vilcināties piemērot adekvātas sankcijas? Bielenkungs. Paldies, priekšsēškungs. Es um, pilnībā piekrītu tam, ka rezultāta apkopojums ir pierādījis būtisku uzlabojumu. Bet eh, tas ir neliels deficīta samazinājums pēdējā de dekādē, pēdējā desmitgadē. Uh, Es zinu, ka Polija tiek uzskatīta par vienu no visvājāk izpildošajām pol, dalību valstīm, un eh, apstiprinājumi tam it kā ir tikai tāds, ka statistikā vissliktākās ir Bulgārija un Rumānija. Līdz ar to es nedomāju, ka sabiedrība Polijā apzinās to, ka eh, bieži vien Polija tiek uzskatīta par savu veidu eh, upuri komisijas rīcībai. Es saprotu, ka šis dokuments ir vispārējais dabas, un vienlaicīgi es arī saprotu, ka uh, komisija vēlas uzlabot sabiedrisko domu tajās valstīs, kurās uh, eh, izpildu nav izdevusies veiksmīgi. Švāba kungs, paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirmām kārtām es uzskatu, ka referenta padarītais mums visiem nāks par labu. Un uh, runājot par patērētāju aizsardzības direktīvu, mēs bieži vien redzam, ka struktūrālās izpētes nav pietiekami daudz, nav runa par to, kādi ir, kāda ir situācija dažādās dalību valstīs jurisprudences romā. Mums ir ļoti laba situācija rezultātu apkopojumos patērētāja aizsardzībā un iekšējā tirgu, bet runājot par jurisprudences rezultātu apkopojumu. 27 dalību valstīs pārskatu mums nav. Kā jūs, Malkam, jau teicāt, mums daudz vairāk uzmanību vajadzētu pievērst šim aspektam, runājot par šīs regulas transpozīciju. Baņevs kundze. Paldies, pavisam īsi. Es domāju, ka jautājums ir ļoti tehnisks, bet tāpat laikā arī politisks un ļoti svarīgs Eiropas pilsoņiem. Uh, Eh, domāju, ka, kā jau tas ir norādīts, ka šeit nav runa par to, lai palielinātu administīvo sarežģītību Eiropas Savienībā, no kuras cieši uzņēmumu un pilsoņi, bet gluži otrādi eh, parādīt. Un šeit mēs esam politiskā līmenī, kaut arī runājām par detaļām, kā iekšējais tirgus pilnīgi noteikti ir iespēja Eiropas konkurēt spējai. Tātad mūsu uzņēmējiem, bet arī uh, nodar un dod labumu Eiropas pilsoņiem. Mēs runājam par to, ka trūkst pareizi transponēšanas un ir uh, 12%, kuras nav pareizi transponētas dalību valstīs, un, uh, kā jau referenti norādīja, ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Es domāju, ka šī sasaukuma laikā mums vajadzētu virzīties uz priekšu, jo šobrīd, uh, kad ir ekonomiska un sociālā krīze, tas ir fundamentāli svarīgs jautājums. Un ir jārisina šis juridiskās neskaidrības jautājums, kas ir ļoti smags īpaši mazajiem uzņēmumiem un, protams, arī pilsoņiem, patērētājiem Eiropas līmenī. Tieši tādā pašā veidā šī lieta, šis jautājums, kas varētu šķities, šķist tāds, nu, monstros Eiropas līmenī, mums savulaik savukārt uh, iekšējā tirgus ziņā tas būs ļoti uh, noderīgs instruments, bet katrā ziņā darba lauks mums vēl ļoti plašs. Paldies! Mēs praktiski mēs izsmēluši savai sēdē atlikušo laiku. Varbūt mums ir maz mirklīts dot vārdu izteikties vēl Bromtas kundzei, ja viņi gribētu reaģēt pavisam, pavisam īsi. Un tad noslēguma vārds uh, referentei vēl Tims kundzei. Vigilka šais kundzei atvainojos vēl solī vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Atbildot uz jautājumiem, sākšu ar uh, Mortona kunga jautājumu, kā mēs tā tad varam izmērīt vai noteikt novēlots transponēšanas izmaksas. Mēs to centāmies agrāk izdarīt, bet šis uzdevums šķīta praktiski neiespējams. Tātad izmērīt, cik tas izmaksā, ja nenotiek uh, saulēcīgi transponēts tiesību akts. Tas ir gandrīz neiespējami tāpēc, kā tad mums ir jāraugās, kādus rādītājus mēs ņemam vērā, kādā veidā mēs vēlamies izmērīt vai noteikt šīs izmaksas, vai mēs to uh, Eh, izmēram, tā teikt, balstoties uz direktīvas svarīgumu vai balstoties uz ekonomisko vērtību šai direktīvai vai tajā atrunātiem jautājumiem, vai arī vadoties eh, no apsvērumu, ka vienai direktīvai ir lielāka ietekme nekā citai, jo citas direktīvas varbūt ir vairāk tehniskas. Tā tad mēs centāmies agrāk to visu darīt, bet bet ekonomiski eksperti un citas iesaistītās puses nonāca pie secinājuma, ka šis darbs ir praktiski neiespējams, tāpēc mēs to vairāk neturpināsim nākotnē. Tas radītu pārāk daudz neskaidrību. Un tieši tāpēc, kā es teicu, mēs to vairs nedarīsim. Tālāk, jūs jautājums par sankcijām, ko mēs daram ar dalību valstīm, kuras netransponē saulēcīgi tiesību aktus. Jautājums ir viegli atbildams, netransponēšanas procedūra ir samērā automātiska. Tas nozīmē, ka ja dalība valsts viena mēneša laikā pēc noteiktā gala termiņa nav iestrādājusi konkrētu Eiropas tiesību aktu savā likumdošanā, tad momentā sāk šī pārkāpuma procedūra un uh, dalība valsts tiek uh, iesūdzēta tiesā. Un tas arī ir visefektīvākais uh, stimuls, un, ja, kā es teicu, šī procedūra sāks diezgan automātiski. Nav šaubu, ka dalībvalsts tiek sodīts par to, ja tās netransponē Eiropas Savienības direktīvas. Board, states... Kāpēc šis rezultātu apkopojums? Kāpēc tāda rezultāta, kāda tie ir? Ir zināms spiediens likts uz dalību valstīm nodrošināt labāku caurskatāmību, lai tiktu uh, uzsvērts tās dalībvalstis, kas uh, aktīvi un labi darbojas. Tātad viss tā rezultātā dalībvalstis ir vēlmes pilnas darboties un tās negrib uh, sevi redzēt uh, šīs transponēšanas līknes kaut kur pašā apakšējā daļā. Dalību valstu nacionālā presa diezgan bieži aplūko dažādu tiesību aktu transponēšanas rezultātus un arī iekšējā tirgu mums ir šis rezultātu apkopojums, un mēs pēc šo apkopojumu publicēšanas saņemam lielu interesi no dalībvalstīm, no preses par to, tātad kāda ir konkrēta rezultāta, kāda ir kādas valsts situācija, tāpēc valsts tik tiešām ļoti vēlas nebūt tie sliktākie skolnieki klasē, ja tā varētu izteikties. Tas parāda, ka šī, šis citu dalību valstu sniegums spiediens ļoti labi darbojas. Gepards, Gepkārdas kundzei atbildēšu. Really sorry, Priekšsēdētājs saka, es baidos, ka mums nav vairāk laika, jo mūsu sēdes laiks ir izsmelts. Es saprotu, ka jūs gribējāt dot mums visaptarošas atbildes. Vai jūs varētu mums atsūtīt pavisam īsu dokumentu, jo jūs noteikti esat piefiksējis visus mūsu komitejā uzdotos jautājumus, jo bija Gebhards kundzes jautājums un vēl citi. Man ir ārkārtīgi žēl, ka es atņemu jums iespēju atbildēt, bet pretējā gadījumā mēs uh, turpināsim sēdēt bez tulkojuma. Paldies par to, ka bijāt šeit klāt. Paldies, ka sniedzāt uh, pārskatu. Ja jūs varētu rakstiski atbildēt, būtu ļoti labi. Turnas kundze, manuprāt, būtu ļoti priecīga par to. Final word before we Tunas kundze, vai jums vēl ir kāda pāris noslēguma vārdu sakām? Paldies! Gribu pateikties par šo diskusiju, par uh, prezentācijām. Esmu droši, ka šī diskusija turpināsies, un mēs noteikti radīsim vēl jaunus stimulus dalību valstīm veikt šo transponēšanas darbu labāk un ātrāk, jo mēs gribam, lai iekšējais tirgus gal galā darbojas uh, labāk, un tas ir viss mūsu kopīgs uzdevums. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies, ka uzņēmāties uh, referents darbu. Uh, mēs uh, sadarbosimies ar jums, strādāsim kopā, skatīsimies, kāda būs jūsu galējā struktūra. Jūs ierosinājāt laika grafiku, tātad 1. decembris. Tas mums dos laiku konkurētspējas padomē dot signālu par to, kāds ir mūsu viedoklis par šo pakāpo, pa, pasākumu kopumu lai uzlabotu iekšējā tirgus funkcionēšanu. Ja šis laika grafiks jūs apmierina, tad labi, ja ir vēl citas lietas, ko jūs gribētu iekļaut politisk, uh, eh, diskusijās ar politiskajām grupām vai kāds cits jautājums vai rezolūcijas, par to, protams, lems eh, pašas politiskās grupas, bet tātad pieturēsimies pie šī laika grafika un ceru, ka panāksim to, ko esam vēlējušies. Katrā ziņā vēlam jums veiksmi šajā darbā. Paldies komisijas pārstāvjiem par to, ka bijāt klāt un šeit eh, šo diskusiju klabu uzsākāt. Es ceru, ka mēs atkal visi tiksimies pulksten trijos, kad Švāba kungs man pievienosies un mums notiks ļoti būtisks diskusijas par patērētāju tiesību direktīvu. Ceru, ka jūs būsiet klāt šajās diskusijās un nu vēl visiem garšīgas pusdienas.